start. We are already five members. Let's start. Mēs esam jau pieci šeit. Tā kā sāksim darbu, tad ko vēlos jums vispirms pastāstīt? Koordinatoru sanāksmes rezultāti. Tas varētu būt ārkārtīgi garlaicīgi, taču man ir pienākums šos rezultātus jums nolasīt. Lūdzu, pievērsiet uzmanību. Tātad šorīt mēs pieņemām lēmumus par lūgumiem attiecībā uz vēlākajām. Ja Uh, lūgumrakstiem uh, attiecībā uz Āfrikas uh, nedēļa līdz 22. novembrim par Madrids mursies ātrgaitas vilcienu, arī tur to lūgumu rakstu skatīsim, arī lauksamniecība Dānijā tiks pielikta darba kārtībā un vēl daži citi punkti. Par tiem vienojamies par atzinumiem un ziņojumiem pieņemam lēmumu sniegt ziņojumu par AFCO jauno normatīvo ziņojumu par Eiropas pilsoņu institīvas regulas pārskatīšanu un arī pieprasām, lai tur pievērot 54. pāntu. Apstrīdētās rekomendācijas tika noslēgtas saskaņā ar manu priekšlikumu 0. 0397-0400-0431 tiks slēgta un lūguma raksts 0499 tiks pasludināts par tik pasludinot par pieņemamu, tūlīt pat tiks slēgta. Faktu vākšanas braucieni, tāds būs viens 2018. gada pirmajā pusgadā, februārī, zaļās nedēļas laikā uz Balcenu, uz Lusacenu reģionu Vāciju, un tad būs iespējams eh, iespēja organizēt citu faktu vākšanas braucienus, tad, ja mums piešķir atļauja organizēt uh, faktu vākšanas braucienu ārpus saļās nedēļas, tad tas būtu ceturtdien vai piekdien. Par publiskajām uzklausīšanām mēs pieņēmām lēmumu organizēt vienu par endokrinās sistēmas traucētājiem un to ietekmi uz veselību un vidi, un tas notiks 2018. gada pavasarī, un mēs aicināsim Endi komiteju uh, būt par mūsu asociēto komiteju šajā uzklausīšanā. Vēl viena uzklausīšana ir gaidām jau 22. novembrī par nestabilo nodarbinātību, un uh, mēs uzdevām sekretariātam uh, sīkāk uh, izstrādāt darba kārtību, un projekts jau tika pieņems runājot par parlamentu kopīgo deklarāciju, tika pieņems lēmums, ka sekretariāts sagatavo uh, Um, protokolu, pēc tam, kad komisija ir sagatavojusi savu ziņojumu projektu, koordinātori tika informēti par tīklošanas sanāksmi vakaru un par klasteru sanāksmi un par pareizajiem un parastajām CCT sanāksmē sniedz tādu jaunāku informāciju par tām. Mēs arī uh, lūdzām pētījumu par fakta un lai tiktu atlikts uh, eh, priekšlikumu par dalītajiem atsevišķiem balsojumiem iesniegšanas termiņš līdz nākošajai koordinatoru sanāksmē. Tas arī viss tagad runājot par faktu vākšanas braucienu uz Madridi, Spānijā, kas notiks šī gada maijā. Potim Dēlēn bija delegācijas vadītāji, un tad es tulīt došu vārdu jums. Mums bija patīkami, ka mums bija arī pārstāvi no Spānijas un no komisijas. Tad vispirms vārds jums, Džūda. Lielas paldies, Cecilija. Tā tad es eh, sniedzu sev ziņojumu par faktu vākšanas braucienu 30. maijā komitē tikai dažnieks pēc tam, kad atgriezāmies no Madrides. Uh, Un tas viss vēl bija svaigā piemiņā, atmiņā. Tās bija ļoti intensīvas divas dienas, ko mēs pavadījām Madridē. Mēs skatījām vēsturiskās lietas, kad uh, ir aizdoms par to, ka no slimnīcām tika zakti jaundzimušie un arī veselības centros Spānijā. Tas attiec uz ilgstošu periodu, un mums bija ļoti daudz lūgumu rakstu par šo situāciju. Un tajā savā ziņojumā es uzsvēru, cik uh, intensīvi emocionāli piesātināti bija mūsu fatu vākšanas brauciens. Nozaktoja jaundzimušo uh, zakšanas skandāls Spānijā pēc uh, diktatūras tika atzīst no dažādām pusēm, kaut arī bija pretruns starp uh, pilsoņu sacīto ārstu un juristu sacīto, daudz cilvēku skāra šis skandāls, nav arī zināms, vai tas bija organizēts institucionāls tīkls, vai tie bija atsevišķi cilvēki, kas tur darbojās. Nav pietiekoši um, izdarīts, eh, lai varētu veikt izmeklēšanu šajās lietās par jaundzimšo zakšanu, un arī nav pietiekoši uh, sniegts psiholoģiskais un juridiskais atbalsts šīs skandāls skartēm ģimenēm. Kopš diskusijām marta, eh, māja beigās mēs sadarbojamies ar sekretariātu un vēlos pateikties, jo īpaši Karolīnai, Lūgunopas komitejas sekretāra, mēs uh, smagi strādājamies, lai sagatavotu ziņojumu projektu, kur varētu atbalstīt visi, kas piedalījās faktu vākšanas braucienā. Būtībā tā mērķis ir Mm, pēc iespējas vārdu pa vārdam atstāstīt visu, kas notiek šī brauciena laikā, jo mēs zinām, ka arī lūguma raksti iesniedzēja vēlas, lai būtu pēc iespējas detalizēti atstāstīts viss diskusijas īpaši ar dažādajiem iestādēm. Tātad tur atainojam sanā, tikšanās ar uh, Tieslietu ministriju, ar uh, Spānijas uh, tiesību sārgu, ar parlamentāriešiem, ar eh, lūgumrakstiesniedzējiem, ar uh, izmeklēšanas grupām, ar uh, izmeklēšanas žurnālistiem, daudziem citiem, kas <clears throat> ar ko mums bija iespēja tikties. Mums bija ļoti laba sadarbība starp uh, faktu vākšanas braucienu dalībniekiem. Liels paldies visiem! Tātad ar visu piekrišanu esam iesnieguši ziņojumu par misiju un izstrādājām 15 ieteikums, jeb rekomendācijas, tās var apspriest komitejā, tās varam grozīt un varam vienoties par tām. Es pirms pievēršamies uh, diskusijām par šīm rekomendācijām. Tās ir ļoti precīzas rekomendācijas Spānijas uh, valstī par brīvu dienu, es testēšanu, labāku atbalstu upuriem un publisku izmeklēšanas komiteju. Uh, kas eh, sāktu plašu izmeklēšanu, kas šādās lietās notika. Ir arī rekomendācijas Spānijas baznīcai, lai tā pavar savus arhīvus, lai padara tos pieejamus upuriem, lai viņi varētu izmeklēt, kas notika ar viņu ģimenes locekļiem. Pirms pievēršamies diskusijām par rekomendācijām, es vēlos noslēgumā sacīt, ka ļoti augstu vērtējam tos lūgumu rakstus, kas, lūgumu rakstu iesniedzējus, kas dar, eh, sniedz savu ieguldījumu mūsu misijā uz Madridu. Vairāki lūgumraksta iesniedzēji bija arī ar mums klāt. Madridē, es domāju, ir jāatzīst viņu ciešanas un gadiem ilgā kampaņa. Daudzi gadiem uzdeva pamata jautājumus, nesaņemot atbildi, kas notika ar viņu ģimenes locekli, ar bērnu vai māsu brāli vai eh, kādu no vecākiem. Uh, tad, kad eh, bija aizdomas par to, ka viņa tika adoptēta aizdomīgi. Un šīs diskusijas mums jāpatur prātā, kad mēs strādājam pie šī ziņojuma, un arī tad, kad mēs to grozām, tad, kad mēs iestājāmies par spēcīgiem EP ziņojumu. Jo bieži vien šie gadi ir smagi maksājuši šiem cilvēkiem. Viens no, lūg, viena no lūguma rakstiesniedzējiem eh, Spānijā mums teica, ka viņa uh, aiz, nomirs nevis no vecuma, bet gan no ļoti smagās pieredzes, kas viņai bija, kam bija jāiet cauri. Šīs ir reālas cilvēku dzīves, reālas sāpes un ciešanas, un šiem cilvēkiem vajadzīgs atbildes. Lai kādas tās atbildes mēs varētu dabūt, lai kā mēs varētu sniegt savu ieguldījumu, lai atbildes viņi saņem, tas ir ļoti svarīgi. Tā tad ceru, ka ziņās būs tāds, kas izpild viņu gaidas. Uh, un tad tālāk veicinātu diskusijas, publiskas diskusijas ar sabiedrību un baznīcu Spānijā. Liels paldies! Es arī vēlos uh, uzsvērt no savas puses paldies sekretārātam īpaši Karolīnai par viņas darbu. Arī es komitejas vārdā vēlos tev pateiktos, Čūde, par to, ka veici šo ārkārtīgi jutīgo faktu vākšanas braucienu atzīst arī kolēģu atbalstu. Paldies, ka to darījāt ļoti iejotīgi. Liels paldies, ka izrādījāt arī cieņu visiem, kas ir saistīti šajā procesā. Tagad vēlos dot vārdu deputātiem, kas vēlētos par šo tēmatu izteikt. Man ir ēnu referenti. Vai Pitēras kundze vēlas izteikties? Podzielam Paldies! Es varu jums piebalsot priekšstādājas kundze. Šis apmeklējums tiešām bija ļoti sarežģīts, mēs saņēmām daudz pretrunīgas informācijas, un tāpēc es uzskatu, ka mums būtu jāturas mm, pagabalu nu ļoti skaidri nodalītām nostājām. Mēs nedrīkstam te jau pāragri pieņemt kaut kādu lēmumu. Jums ir taisnība runājot par skaitļiem un par apstākļiem un vispār par šīs prakses būtību. Ir daudz neskaidrību. Iespējams, ka bija kādi negodīgi cilvēki, individuāls personas, kas to īstenoja, bet varbūt arī organizētas grupas, krimināls grupas. Varbūt, eh, ka tas tika darīts eh, par naudu. Varbūt, ka pateicoties šīm aizdomīgām adopcijām tika izbūvētas slimnīcas. Nu, katrā ziņā mēs esam saņēmuši ļoti pretrunīgu informāciju un ir ārkārtīgi grūti saprast, pieņ, kā tad tur īsti bija mūsu pieeja jābūt ļoti labi līdzsvarotai. Mūsu rīcībā ir tāda informācija, kas eh, ļauj mums raksturot situāciju. Mēs nepārprotam zinām, ka ja Spānijas varas iestādes neķeras tam klāt pamatīgi, tad arī mēs nevarēsim pateikt, kas jādara. Mums ir vajadzīgi visi fakti. Paldies! Lielas paldies! Es neredzu, kas te vēl delegāts bija. Ā, tagad es redzu, jā, Eleonora Lūdze un tad Ždanoks kundze. Sī, grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties. Sekretārijas uh, vadītāja Žudija Kirstina Dālinē par viņas darbu vēlos atkārtot to faktu, ka mūsu vidū valdīja lieliska sadarbība, un tas, ko mēs šodien apspriežam, tiešām ataino arī manas bāžas saistībā ar šo faktu vākšanas braucienu. Es ceru, ka mēs varam papildināt šo ziņojumu ar to darbu, ko mēs vēl tuvākajās nedēļās paveiksim. Arī es varu apstiprināt, ka bija daudz uh, pretrunu un informācijas trūkums arī tad, kad mēs tikāmies ar varas iestādēm. Manā skatījumā tas ir kaut kas ievērības cienīgs, kas mums jāpatur prātā. Uh, Mēs tikāmies ar daudzajiem lūgumrakstu iesniedzējiem, mēs runājam ar viņiem, daudzi no viņiem pauda uzticēšanās trūkumu, viņi neuztic Spānijas varas iestādēm. Līdz šim tās eh, nebija spējīgas sniegt pietiekam atbalstu šiem cilvēkiem. Un eh, netika proaktīvā veidā atbilstoši veikt izmeklēšanas, lai šie cilvēki rastu atbildes. Es personīgi vēlos uzsvērt dažus punktus. Sīkāk mēs par tiem runāsim, kad eh, gatavosim grozījums tekstam, taču galvenokārt. Starptautiskais juridiskais ietvars, kas ir saistoši arī Spānijai, īpaši ANO konvencija par bērnu tiesībām un ANO deklarācija par uh, cilvēku aizsardzību no piespiedu um, pazudināšanas. Es domāju, ka tik daudz gadījumu, kad tika nozakti jaundzimušie bērni un, un tik daudzi no tiem notika diktatūras laikā un tūlīt pēc tās. Tas būtu, tā jābūt kategorijai kā noziegumi pret cilvēci. Es domāju, ka šie noziegumi ir arī jāuzskata par saistītajiem noziegumiem. Jo manā skatījumā nav šau par to, ka aiz tā slēpās kāda organizācija, kas nodarbojas ar šo bērnu nozakšanu. Spānijai būtu jāratificē ANO konvencija par, par noteikumu par sankciju nepiemērošanu, par um, noziegumiem pret cilvēci. Un šie noziegumi ir jāuzskata par noziegumiem pret cilvēci. Faktu vākšanas brauciena laikā mēs lūdzam, lai Spānija eh, uzdevām jautājumu Spānijas varas iestādēm par es rekomendāciju īstenošanu, tās tika prezentētas 2014. gada jūlijā, tātad Spānijas varas iestātā saņemt, taču mēs nekad nesaņem atbildes mūsu jautājumu. Tad noslēgumā vēlos teikt, ka mm, Franko diktatūras laikā nozakto bērnu gadījumi tiek izmeklēti, un tas mainīs Spānijas amnestijas aktu, uh, tiesību aktu tā, tā, interpretāciju. Šie akti ir grozīti. Es aicinātu, lai tiktu veidota datu DN, um, publiska DNS datu bāze, kā to ierosināja arī kolēģi. Un tad sīkāk stāstīšu tad, kad pievērsīsimies grozījumiem. Paldies. Thank you very much. Liels paldies. Un tagad, kolēģi, es zinu, ka šis ir temats, kur katram ir kaut kas vai pat viss sakāms, taču lūdzu, mēģiniet ieklausīties cits citā un neatkārtojiet tieši to, ko viens kolēģis jau ir teicis. Lūdzu, mēģiniet izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Ždanoks kundze lūdzu. Jā, es izteikšos ārkārtīgi īsi. Pirmkārt, protams, paldies mūsu delegācijas vadītājai Čudie. Viņa jau paskaidroja galvenos aspektus. Mēs pilnīgi piekrītam ziņojumu paskaidrojušai daļai. Mēs jau esam iesnieguši un iesniegsim ziņojums otrajā daļā attiecībās rekomendācijām. Manā skatījumā eh, eh, galvenais strīdu sābols ir, vai šī zakšanas bija uh, organizētas vai sistemātiskas. Tā vai tā sistēm, sistemātiski uzvedās varas iestādes vai ne. Protams, ka šai gan tās jau kļūst par politisku jautājumu, tas ir sensitīvs. Manā skatījumā tā bija sistemātiska parādība un tā arī ir jāvērtē. Paldies. Paldies. Zabielkundze, lūdzu. Gracias. Bueno, prim... Paldies. Pirmkārt vēlos pateikties uh, eh, Čūdai, kas bija misijas vadītāji par ieguldīto darbu, lai varētu saskaņot šo ziņojumu projektu un it īpaši par viņas aktīvo lomu pirms, pēc un arī misijas laikā pašā, kā arī par viņas sadarbību ar iesniedzējiem, ar upura asociācijām un par pūliņiem kas tika pielikti, lai izgaismotu problēmu, kur līdz šim nav atrisināta. Domāju, ka misija bija veiksmīga. Mums izdevās iekļaut politiskajā darba kārtībā jautājumu par nolaupītajiem bērniem un pateicoties lūgumu rakstu komitejai, domāju, ka ļoti svarīgi to ir pasvītrot. Un tāpat mums svarīgi ir tas, ka ziņojums pasvītro, kā pēc un kādā veidā iesniedzēji ir nonākuši līdz parlamentam, vai tas bija iesaistīto personu neaktivitātes dēļ no Spānijas valsts puses, vai tā būtu katoļu baznīca, vai tās būtu valsts iestādes, un reakcijas trūkums no šīm personām noveda pie tā, ka iesniedzēji nonāca līdz eh, Eiropas parlamentam. Pretējā gadījumā tādas nepieciešamības nebūtu bijis. Mums tas ir šķiet svarīgi, un mēs šajā sakrā iesniegsim arī grozījumu. Šajā sakarā piebildīšu, ka līdz norādītiem laikam Spānijas valsts nav rīkojusies pietiekami steidzīgi. To apgalvojam mēs, un arī tas tika sacīts arī 7. septembrī apvienoto nāciju darba grupās. Ļoti svarīgi ir tas, ir apzināties, ko ne tikai ko domā upuru asociāciju, uh, Eh, vai arī tas, eh, kas izskan šeit, bet kā tas ir izskanējis apvienoties nācijās, kuras uzskata tieši tāpat, ka jāveic izmeklēšanas darbs no Spānijas lēmējiestāžu puses. Un šajā sakarā mēs rīkosimies aktīvi, iesniedzot grozījumus, tāpat arī iesniegsim grozījumus, un skaidri ir jānorāda tas, ka pastāvēja eh, sistemātiski izveidots plāns, iestaist, iesaistot valsts lēmēju iestādes, un ka tā ir daļa no tā, ka uh, paska, daļa no skaidrojuma, kā šāda bērnu nolaupīšana varēja gadiem ilgi notikt. Noslēgumā piebildīšu, ka mēs arī niansēsim atsevišķus jautājumus ar grozījumiem, kā piemēram, uh, lai DNS banku pierādījumi būtu bezmaksas visiem upuriem, ka lai tiktu izvērtēts, ka tā katoļu baznīcas loma, lai netiktu paredzēts nolī, noilgums šiem pārkāpumiem un arī ir ļoti svarīgi izveidot specifisku prokuroru amatu. To mēs norādīsim grozījumos un vēlos vēlreiz pateikties priekšsēdētājai par veikto darbu. Thank you very much. Ros Vēlas paldies, Rosa. <clears throat> sí, muy brevemente. Izteikšos ļoti īsi. Vēlos pateikties Žūdai un piekrītu ziņojumā norādītājiem. Arī mēs sagatavosim grozījumu, bet paturot tā, eh, spēkā tava ziņojuma garumu. Jo mūsu prāts tautas partija tā uzskata ziņojums ir līdzsvarots. Eh, mēģināsim panākt to, lai ziņojums netiktu pārlieku politizēts, lai tas netiktu izmantots uh, Eh, kā parasti, kā to mēģina panākt mūsu draudzenē Albiola un Goja grupa, lai uzbruktu katoļu baznīcai un Spānijas valstī, bet mēs mēģināsim arī nenoņemt nevienu pašu punktu no I eh, tam, ko ir sagatavojusi Džūda. Tad, kad ir runa par eh, misijas organizāciju, izēšanu. Un tālāk runājot par to, vai šāda nolaupīšana bija organizēts pasākums vai nē, tāds e, prokuratūra, kas to izmeklēja, e, un izmeklēšana attiecās uz 40 gadu ilgu periodu dažādās vietās ar dažādiem, dažādām iespē, iesaistītiem pusēm Spānijas justīcija nonāca pie lēmuma, ka tas nebija organizēts masveidā pasākums Un tāpēc es negribētu tagad eh, uzmesties par tiesnesi, bet tiesneši, izmeklētāji un advokāti ir strādājuši pie šīs izmeklēšanas, un es uzskatu, ka Spānijas eh, tiesu sistēma ir neatkarīga. Es eh, nevaru neko pilnīgi noteikti apgalvot, jo es neesmu neko izmeklējis, bet cik zinu, Albiolas kundze arī neko nav izmeklējusi. Tomēr neņemos apgalvot, ka tas bija organizēts pasākums. Vēlos vēlreiz norādīt, ka es neesmu iesaistītā pusē, esmu uh, deputāte un atbalstu Džūdas veikto darbu. Paldies par uzmanību. Es esmu gandarīta par to, ka visi, kas piedalījās, daudz maz piekrīt delegācijas uh, vadītājai. Tas nozīmē, ka arī darbs šeit lūgumras tiesniedzēju priekšā ir daudz cienījamāks, daudz patīkamāks. Mums būtu jāmēģina tev saglabāt arī turpmāk, pilnīgi un absolūti cienot tos cilvēkus, kas jau daudz ir cietuši un man, kā šīs komitejas priekšsādātāja, tas ir pamatprincips. Šodien mūsu priekšā i, i, ar mums ir komisijas pārstāve Margarita Vita. Iespējams, ka jūsu vārdu izrunāju pavisam aplām. Lūdzu, pastāstiet, kā to pareizi izrunāt. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāja. Nu, viss kārtībā. Čūs, eh, kā institūta to izrunā, ir jālūk. Uh, Bet nu, es nu pieradu, ka to visādi loka un, un, un, uh, un barjē. Paldies par šo interesanto, šausminošo un detalizēto pārskatu. Visā šajā ziņojumā daudzkārt uh, ir pieminēts tas, ka nepieciešams atbalstīt uh, cietušos, uh, sniegt viņiem palīdzību pakonsultējos ar kolēģi savu par direktīvu 2002-91, kas ir upuri cietušo tiesību direktīvu. Un šķiet, ka pēdējā reize, kad runājām par šo jautājumu šeit, šajā tāpā bija uh, septembrī, 15. gada septembrī, tātad 15. novembrī 2015. gadā upuru tiesību direktīva stājās spēkā. Un mans kolēģis uzsver, ka šī direktīva joprojām ir piemērojama. Tad, tad jātiek uzsākts uh, krimināla process. Tad tiek veikta izmeklēšana, un uh, tas viss notiek pēc uh, direktīvas transponēšanas datuma, kurš ir 15. novembris 2015. gadā. Nu, praksē tas nozīmē to, ka upuriem šajos nodarījumos cietušajiem pat, ja tas ir noticis pirms ilga laika, arī šobrīd viņiem ir tiesības pretendēt uz savām tiesībām, kas izriet no šīs direktīvas, tā skaitā tiesības uz informēšanu, tiesības uz atbalstu un aizsardzību atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām. Un kolēģi uzsver, ka tas nozīmē, ka tas attiecas uz jebkuru procesu, uz kuru izmeklēšanu, kas labāk notiek, nu, piemēram, te tiek pieminētas lietas, eh, kas ir sāktas 16. gadā, trīs lietas 17. Eh, gadā, un ir atsauc arī uz eh, daudzām atvērtām lietām, 13. tie 13. lapas, respektīvi. Nu, direktīva attiecas uz visām šīm lietām, uz visiem šiem procesiem, kas pat labā norit. Tātad um, cietušie ir pretendenti uz visām tiesībām, kas izriet no šīs direktīvas. Nu, ko gan nevar uh, paveikt. Tātad, uh, ja kas sācies pirms 15. gada novembra, tad uh, tur nu nekādas plaisas ar šīm tiesībām aizpildīt vairs nevar. Labi, paldies, ļoti noderīga informācija. Paldies jums! Dažiem paldies par uh, komentāru. Tas nenoliedzami arī um, uh, liec papildus gaismu uz šo ziņojumu un liec mums to, liec mums to iespējams pārskatīt. Mēs kā komiteja arī mēģināsim tad uh, attiecīgi tekstu pieslīpēt. Ļoti noderīga informācija. neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties par šo konkrēto jautājumu, nu, un tādēļ informēšu jūs, ka termiņš grozījuma iesniegšana par uh, ziņām rekom rekomendācijām, tas varat iesniegt līdz 18. oktobrim, kas ir nākamā trešdiena, līdz pulksten trījiem pēcpusdienam. Mums balsojums par ziņām notiks 22. novembrī. Tātad mūsu nākamajā komitejas sanāksmē. Džoda, vai vēlaties vēl ko piebilst? Nu, mums ir laiks, vai arī vēl kādu komentāru sniegt. Vēlos viņiem pateikties eh, kolēģiem par labo sadarbību. Tiešām bija teicams kopdarbs mums tā sacīt. Jūs jau arī sacījāt, ka lieta ir ļoti delikāta. Daudz emociju. kā es sacīju sev ievad beigās, mums būtu jāapturprātā visas tās mātes un tēvi, māsas un brāļi, ko mēs sadekām Madridē, kas apmeklēja mūsu komiteju, lieko priekšā savus lūgumu rakstus. Mums jā, jācenšas sniegt viņiem atbildes, lai viņi beidzot varētu saprast un, un uh, apzināties, kas notika viņa ģimenes locekļiem. Tāda lūk jābūt mūsu mēķim, un es ceru, ka mēs kopā ar kolēģiem strādāsim maksimāli tādā konstruktīvā gaisotnē, lai panākt pozitīvu balsojumu un lai ziņas būtu labs un atbilst šo cilvēku vajadzībām. Paldies! Paldies jums par veikto darbu, par darbu, ko esat investējuši šajā ļoti sarežģītajā dosē. Nākamais darba kārtības punkts. Cik noprotu, 152 2016 lūgumraksta autori jau šeit ieradušies, visi jau šeit, lūk, sēž, teicami. Nu, tad ķersimies klāt arī šīm logumam, tātad par 379 joprojām neatklātām slepkavībām, kuras Spānijā izdarījusi terorista grupa ETA. Sveicu visus loguma rakstu autorus, šeit visu grupu. Labprāt došu jums vārdu. Pirmkārt, loguma rakstu autoriem Rodrīgas Ariasam un Pautero Delatore kungam. Sākumā vārds jums, katram no jums 5 minūtes, un pēc tam attiecīgi būs iespēja eh, uzklausīt citus eh, locekļus un komisijas eh, pārstāvis. Lūdzu, vārds jums. Sí, buenas tardes. Esiet sveicināti. Godājumie deputāti. Asociācija mm, cieņu un taisnīgumu šodien uzstājas, lai slepkavības, ko ir īstenojusi organizācija ETA Spānija un Francijā, varētu tikt noskaidrotas. Mēs runājam praktiski šeit par pusi no visām SA slepkavībām, 44% gadījumu uz šodienu nav noskaidrotas. Tas ir aptuveni 380 ģimenes, kurām nav bijusi iespēja noskaidrot taisnību un piekļūt saņemt eh, taisnību ilgu gadu garumā. Un tas ir pretrunā pantiem eh, numur 2 un 47 Eiropas pamatiesību hartā. Tas viss ir rezultāts dažādām uh, Eh, situācijām, kurās tika pārkāptas Eiropas Savienības tiesību harta. Pirmkārt, skaidra nolaidība no Spānijas lēmiestāžu puses, eh, tiesu administrācijas puses, tā, uh, eh, juri, judigatūras un Spānijas krimināla kodekse, kas deva iespēju tiesāt ETA vadītājus, pēc ikvienas no šīm 300 vairāk nekā 70 slepkavībām. Mēs runājam par organizācijas SESAF eh, doktrīnu, kuru kopš pagājušā gadsimta vīda atbalstīja vācu profesors, kas ir vairāk kārtīgi atzinusi savos eh, spriedumos uh, ļaujot rīkoties pret autentiskajiem izpildītājiem, ļaujot rīkoties pret tiem, kas stāvēja aiz viņiem, vai tas bija tas, kurš e, izdarīja šāvienu, vai kurš deva pavēli to izdarīt katrā no šiem slepkavību gadījumiem. Tiesiskai valstī ir pienākums rīkoties pret visiem izpaldīt, izpildītājiem, tie, kuri šāva, kuri spridzināja bumbas, kā arī pret autentiskajiem autoriem par viņu dalību šajos faktos, pret tiem, kuri pārvaldīja organizāciju un kuri instrumentalizēja šīs, šos slepkavas. Turklāt jāpiebilst, ka Spānijas valsts policija un uh, Eh, civilā gvarde var, eh, spēja identificēt, kuri bija šie galvenie teroristiskās organizācijas vadītāji katrā konkrētajā brīdī. Un šajā gadījumā mēs vēlamies jums iesniegt vēl vienu dokumentu, tas ir ziņojums, kurā ir identificēti visi šie vadītāji eh, ETA organizācijai, bet vēl aizvien tiesu administrācijai nav uzsākusi nevienu izmeklēšanu ne pret vienu no šiem vadītājiem. 380 upuri nav vienlīdzīgi tiesas priekšā šajā gadījumā pēc Eiropas uh, pamatiesību hartas, vai viņiem kā Eiropas pilsoņiem nav tiesības uz taisnu tiesu viņiem nav tiesības uz eh, pie, ga, pienācīgiem garantijām otrā panta izpratnē, kas ir pats kodols hartai, un kas ir pienākums it visām dalībvalstīm, lai visi Eiropas Savienības pilsoņi varētu tās izmantot. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, mēs varam arī pierādīt to, kā Spānijas valsts nav bijusi uzdevuma augstumos, pati izmeklēšanā kas attiecās uz šiem 379 gadījumiem. Nav bijusi pilnīga un atsevišķos gadījumos ir iznīcināti pierādījumi. Mēs to atkal varam pierādīt ar faktiem, kurus varam izklāstīt arī šodien jaunas dokumentus, oficiāls certifikāts, ko ir izsniegušas Spānijas tiesiestādes, kas apliecina, ka šāda pierādījuma iznīcināšana uh, ir notikusi. Spānijā to sauc par ekspurgāciju, un šāda ekspurgācija, šādas ekspurgācijas darbības ir notikušas, un par tām mēs ziņojam. Turklāt šie 369 gadījumi, kas nav atrisināti, un plus vēl ir citi, tādu ir ļoti daudz. Mēs aicinām izmeklēt pilnīgi visu un sākam, aicinām atsākt eh, vēlreiz izmeklēšanu visiem gadījumiem, lai tiktu nodrošināta Eiropas parlamentu deputātu delegācija, kas nodrošinātu to, kā tā sniegtu atbalstu upuru ģimenēm un uh, sniegtu atbalstu upuru ģimenēm līdzīgi, kā tas, tika, kā tas bija ar iepriekš minētajā gadījumā ar nolaupītajiem bērniem. Pagaidām šīs 369 ģimenes nekādu atbalstu nav uh, saņēmušas. Pieminēšu vēl vienu lietu. Šodien mēs esam klāts uh, e, kā terorisma upuru upuru grupā. Tos starpā ir grupa no četrām ģimenēm, četras ģimenes, kuras šodien ir izklāstījušas kādā veidā un vēlas izklāstīt, kā neizmeklēšana ir vissliktākais, kas ir noticis ar viņiem no 73. līdz 2009. gadam. Mans tēvs tika nogalināts 2000. gadā. Es esmu terorismu upuris bet es varēju saņemt materiālu uh, justīciju. Taču ir citi upuri, citi cilvēki, kuri šodien ir klāt kopā ar mums, kuriem ne, tā nepaveicās, kā paveicās man, un mēs pieprasām, lai Spānijas valdība izpildītu Eiropas eh, pamatiesību hartu, un tagad es gribētu dot vārdu vienam no šādiem gadiem pārstāvjiem, lai viņš varētu jums ar to iepazīstināt. Viņu sauc Iņigo Paskvals. Es iesveicināti. Par eh, Paldies par iespēju izteikties mums eh, terorismu upuriem vairākas nedēļas pirms 82. gada 5. maija mans tēvs Anhels Paskals pasauca mani savā istabā un izvilka no uh, atvilknes vēstuli, kuru glabāja viņš deva, lika man ar to iepazīties. Tā bija trešā vēstule no ETA, kuru viņš saņēma, kurā bija teikts, ka ja viņš nepametīs savu darbu kā Spānijas ziemeļu daļā sošās atomelektrostacijas eh, eh, direktors, būvdarba vadītājs, tad viņš tiks nogalināts. Gadu iepriekš viņa kolēģis tika nogalināts visbarbariskākajā veidā. Tēvs nolasīja man vēstuli un man jautāja, Inigo, ko tu par to saki? Es sacīju, atstāju to dar savu darbu, bez kavēšanās. Me contestó exactamente estas palabras. Es atceros viņa vārdus. Uh, viņš man teica, es to nedarīšu divu iemeslu pēc. Pirmkārt, es no sirds ticu tam, ko es daru. Otrkārt, tāpēc, ka esmu nogājis grūtu ceļu, lai līdz savam darbam tiktu. Vēlāk, pēc dažām nedēļām, četri ETA teroristi viņu nogalināja ar vairāk nekā 25 šāvieniem. Tas notika pulksten 8 no eh, rīta 5. maijā. Es ļoti labi to atceros. Man bija lielas grūtības atgriezties mājās, izstāstīt šo notikumu saviem eh, vecākiem, eh, savai mātei un brāļiem. Es nespēju pamest viņu šajā automobilī. Stu, dažas stundas vēlāk ieradās policisti, uzstādīja. Viņa mani iztaujāja, tur bija vairāk nekā simt jautājumu, viņi man lika iepazīties ar vairāk nekā simts fotografijām aizdomām turētiem teroristiem. Un sacīja Inigo, neraizējies, mēs viņus noķersim, mēs viņus ieliksim cietumā. 35 gadus vēlāk šodien mēs vēl nezinām, kas nogalināja man tēvu, un arī neviens nav ticis par to sodīts. Vēlos pateikties jums par iespēju, mūs, par iespēju izteikties. Mēs esam terorismu upuri, ir arī citi biedri, kuru tēvi, kuru draugi ģimenes locekļi tika eh, nogalināti 70. gados vai vēlāk, un šie gadījumi nav izgaismoti. Es tāpēc lūdzu jūs palīdziet mums cīnīties pret nesodāmību. Paldies, ka uzklausījāt mūsu! Thank you very much. Paldies, eh, paldies par šo mm, informāciju. Ļoti mm, tiešām aizkustinoša un satraucoša informācija. Jūs šeit esat eh, vēršies pie mums ne tikai kā politiķi, bet arī kā tīri cilvēciskas būtnes. Un es redzu, ka cilvēki mm, ir tiešām ir aizkustināti šeit esošie, visi esam aizkustināti. Un uh, skumīgākais jau tas, ka jūs neesat tāds viens. Un kāds ir mēs, te ir kaut kāda nesodāmības um, tāda kultūra, pret ko mums ir jācīnās. Redzu, ka ir pieteikušies ļoti daudz runātāju, ļoti daudz kolēģi vēlas izteikties, bet uh, pirms tam, pirms dod vārdu kolēģiem debatēm, es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Blumsmākungs. Un uh, pēc uh, viņa komentāriem tad mēģināsim paturēt prātā šo stāstu, ko nu pat dzirdējām. nebūsim pārāk apstāvīgs par to, bet drīzāk uh, mēģināsim uh, tiešām vērsties pie uh, lūguma raksta autoriem. Viņi galvā ir zaudējuši savus tuviniekus. Un tagad vārds komisijai. Paldies priekšstādātājiem, cienījamie lūguma raksta autori, cienījamie deputāti. Nu šeit runājam par lielu neatrisinātu slepkavību skaitu. Nu, un e, jāsaka, šis lūguma raksts, e, tā mērķis ir panākt to, ka e, šo sakvību nodarītā tiek saukt pie atbildības. Man šajā sakrā divi komentāri. Domāju par to, vai kāds ir vainīgs vai nevainīgs par kriminālu nodarījumu. Un tas ir jautājums, par ko atbild pašas Eiropas Savienības dalībās. Tas, tas izriet no 72. LSD līguma pānta. Tas uh, nozīmē, ka dalībvalstis pašas atbild par savas iekšējās drošības uh, nodrošināšanu, par noziegumu izmeklēšanu. Eiropas Savienības institūcijām nav kompetences iejaukties uh, krimināla tiesību sistēmas darbā dalībvalstīs. Lūk, tas mans pirmais komentārs otrkārt par terorisma upuriem. Tas ir jautājums, kas komisija, komisija visnotaļ tūs. Uh, lai uzlabotu terorismu upuru tiesības Eiropā. Ir pieņemta 2004. gada kompensācijas direktīva, kā arī 12. gada upuru tiesību direktīvas, kuru nepat nu atsaucās arī mani kolēģi. Šogad Eiropas Savienība pieņem arī pretterorismu direktīvu, kas cits starpā dot tiesības pretendēt uz speciālista pabalstu reiz pēc uzbrukuma, bet arī cik vien ilgi nepieciešams pēc tam. Uh, Komisija organizē seminārus, lai nodrošinātu korektu šīs uh, direktīvas transponēšanu līdz uh, termiņam, kad tas jāizdara pat nākamā gada septembrim. Komisija turpinās sniegt atbalstu terorismu upuriem. Mēs domājam arī par papildus pasākumiem. Paldies! Thank you very much for that. Paldies par šo komentāru un arī no savas puses vēlos jums visiem norādīt, ka. Nu, atgādināt, ka Eiropas parlaments uh, tikai pirms pāris nedēļām pieņēmis lēmumu iesādāt īpašu komiteju. Komiteju, kur, kas eh, strādās eh, veltīs savu laiku tieši šiem jautājumiem, kā cīnīties pret terorismu. Tā kā visi mēģinām darīt, ko varam šeit kopējā lietā, un eh, tas, protams, nekad jums neatgriezīs jūsu tuviniekus, jūsu mīļotos, tad, kad vismaz nākotnē mēs būsim labāk aprīkoti, tā teikt, lai, lai, lai arī nu, labāk palīdzētu šādiem uh, šādiem cilvēkiem, eh, kas ir cietuši smagas zaudējumus. Tagad eh, došu vārdu pilniem locekļiem, pēc tam vietniekiem. Sāksim ar eh, Beatrice Besāru. Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, sveicu mūsu vidū visus, ehm, kas ir šodien mūsu viesi, lūgumrakstiesniedzēji. Tāpat Diemžēl situācija nav atrisināta, taču pirms dažiem mēnešiem mums, devā, mums bija iespējams paturēt šo logobrakstu atvērtu, un mums ir izdevies panākt, vienoties, eh, panākt vienošanos par justīciju, par veselo saprātu, un vēlos pateikties arī Rasai un pārējiem, kuri atbalstīja aicinājumu atvērt šo lūgumu rakstu atvērtu, jo mums tas ir jāuzklausta un jāpieprasa, lai tiesības tiktu izpildītas pilnā mērā. Šodien Eiropā aizvien skaudrāk mēs izprotam terorismu jēdzienu, un mēs apzinām, ka ir mūsu morālais pienākums nodrošināt taisnīgumu upuriem un viņu piedarīgajiem. Atrisināt visus šos neinteresētos noziegumus ir ļoti nozīmīgi. Tāpat tas ir spēcīgs vēstījums teroristiem, ka vērtības, pret kurām viņi cīnās, tas ir demokrātija, cilvēktiesības, ka mēs tās aizstāvam šodien vairāk nekā jebkad. Uh, Tāpat ir pienākums izpildīt Eiropas Savienības juridiskās tiesības, starptautiskās saistības, un tāpēc es vēlos komisijai jautāt, vai šeit ir runa tikai par kompetencēm, vai šeit ir tikai dalībvalsts atbildība, taču mēs nerunājam to, ka nav attais, nodrošināts krimināla, nu, nodrošināta krimināla atbildība. Tāpat ir tiesības viņiem noskaidrot, kurš ir nogalinājis viņu ģimenes locekļus. Tās ir pamatiesības, tās ir iekļautas mūsu hartā un mūsu pienākums kā institūcija ir šīs tiesības nodrošināt. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams izpētīt neatrisinātos noziegumus, it īpaši attiecībā uz jau ņemot vērā jauno direktīvu pār terorismu ir ļoti svarīgi no pirmajām rokām uzzināt to, kā ir iespējams, ka tik liels slepkavību skaits nav ticis atrisināts. Šeit ir runa par ārkārtīgi nozīmīgu sociālu ietekmi. Eiropas Savienības pienākums ir aizstāvēt cilvēku tiesības un pilsoņu tiesības visā pasaulē, tāpēc aicinu priekšsēdētāju, aicinu komisiju, lai šis lūgumraksts paliek atvērts, jo mums ir jānosūta ziņojums, vēstule jaunajai izveidotajai īpašajai komisijai Eiropas parlamentā, skaidrot to, skaidrojot to, cik nozīmīgi ir piedalīties procesā, tāpat arī ir jānosūta vēstule Spānijas valdībai. Spānijas valdība ir iesaistījusies cīņā pret terorismu, bet cīnīties pret terorismu nozīmē tikt galā ar nesodāmību un atbalstīt upurus viņu ciešanās. Upurus, kas ir pelnījuši visu mūsu cieņu un apbrīnu. Paldies! Thank you very much. Paldies, Beatrise. Tagad vārds. Uh... Paldies. Pirmkārt, es vēlos pateikties mūsu viesiem asociācijai. Mēs rūpīgi uzklausījām viņu stāstus. Praktiski puse etas slepkavību gadījumu nav tikušas noskaidrotas. Un taisnīgumam ir jāuzvēr. Spānijas valdība ir strādājusi, lai varētu noskaidrot notikumus, bet realitāte ir tā, ka 379 slepkavības, jeb 44% no visām nav atrisinātas un, um, un cietušie lūdz atbalstu lūgumrakstu komitejā. Komisijas atbildē šķiet līdzīga tai, kādu mēs saņēmām Spānijā, kad mēs skatījām nolaupīto bērnu gadījumu. Komisija sacīja, ka tā nav kompetente, bet šeit mans viedoklis ir, kā ka ir runa par cilvēktiesību jautājumu. Parlamenta pirmais pienākums ir nodrošināt cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanu. Šajā gadījumā tas ir pilnīgi skaidrs. Pat ja komisija apgalvo, ka tā nav kompetenta, es domāju, ka lūgumrakstu komitejai ir jāiesaistās šajā darbā un jābūt uzdevuma augstumos un jā atbalsta lūgumrakstu iesniedzēji, tāpat jāizdara spiediens uz Spānijas valdību un iestādēm, lai varētu noskaidrot ikvienu no šiem gadījumiem. Šajā sakarā eh, lūgumraksts aicina mūs sniegt atbalstu. Es piekrītu Beatrisei, ka ir jāsagatavo vēstuli īpašajai komitejai, tāpat viņi lūdz sagatavot eh, novērošanas misiju uz Spāniju. Es to atbalstu, jo pēc tam, kad tika īstenota misija attiecībās nolaupītajiem bērniem Spānijā, komisija īstenoja spiedienu instrumentus. Līdz ar to ir liecības konkrēti no konkrētiem gadījumiem manā apkārtnē ir tādi konkrēti gadījumi, kad tika eh, nogalināti vecāko brāļu māsas, kad tika nogalināts uh, Eh, pieaugušais dēls un citi gadījumi, tāpēc es uzskatu, ka mums, mūsu komitejā mēs strādājam ar šiem cilvēktiesību jautājumiem, ka mūsu priekšsēdētāja Cecīlija ir ļoti iesaistījusies šajos jautājumos, un es, būdam Spāniete un šīs komitejas vicepriekšsēdētāju, aicinu lūgumu rakstu komiteju uh, sniegt visu atbalstu, lai varētu skaidrot tik vienu un visus šos slepkavību gadījumus, kas ir īstenojuši Spānijā, sagatavot vēstuli īpašējai komisijai cīņai pret terorismu, sagatavot vēstuli Spānijas lēmējiestādēm, lai varētu atkal uzsākt virzību šai lietai un visu noskaidrot. Paldies! Thank you very much. Paldies, Lopes Tajārkungs. Ja, prezidenta, Paldies, priekšsēdētājs. Turpina spāņu valodā. Nav nejauši. Antiterorismu komiteja ir ļoti daudz spāņu. Vairāki no tiem ir arī klāt, tāpat sveic klātesošos lūgumrakstu iesniedzējus un, antite... un uh, upur atbalsta asociācijas biedrus. Mēs neesam vienīgie, kur cieši no terorismu šobrīd. Mēs esam tā dalība valsts, kura visilgākajā periodā, visilgāko laiku ir cietusi no terorisma. Un tāpēc nav brīnums, ka es pilnībā pievienojos eh, jūsu sacītajam un paužu savu pilnu atbalstu terorisma upuriem. Jūsu pieredze ir bijusi nozīmīga taiskaitā, lai demokrātiskās partijas apvienotos un cīnītos pret etam. Mums ir izdevies iznīdēt etam, bet mēs, mums nav izdevies pilnībā iznīdēt terorismu. Kā jau mēs zinām, ir 379 slepkavību gadījumi kas nu, e, palikuši nenoskaidroti, un vēl ir citas ģimenes, kuras meklē reparāci, reparācijas un taisnīguma iespējas. Es domāju, ka parlaments īsteno savu darbu, kāpēc? pat pēc tam, kad uzklausīja komisiju, kur sacīja, esam nekompetenti šajā gadījumā, uzklausa savus pilsoņus. Tas, es uzskatu, ir, aizkust, ir aizkustinoši un ir jārīkojas, lai Eiropas likumdošana tiktu papildināta, lai tā būtu tālajušāka nekā šobrīd. Parlaments var īstenot savas iniciatīvas. Tā rīcībā ir instrumenti, lai komisija varētu pastiprināt un papildināt darbu. Darbs ir pabeigts pār pie upura aizsardzības direktīvas, pret terorismu direktīvas, viena 12. otra 17. gadā pieņem, tas nav pietiekami upuriem, kuri vēl nav saņēmuši taisnīgumu un reparāciju. Bet vēlos piebilst, ka Spānijas pieredze ir ļoti noderīga parlamentā. Eh, antiterorisma vienotība Spānijas lielajās partijās bija ļoti nozīmīga taisnīgumam, justīcijai, kriminālu procesu. organizēšanai, lai mēs varētu iznīdēt etapu, bet vēl aizvien ir upuri, kuri nav saņēmuši kompensācijas un atbalstu un reparāciju, tāpēc es aicinu komiteju, lai šī saruna tiktu turpināta Un šķiet, ka mēs esam uzklausījuši šodien ļoti dzīvu un aizkustinošu liec, liecību. Nav nejauši tas, ka tāpēc ir tik daudz Spānijas pārstāvju antiterorisma komitejā. Man ir ies, bijusi iespēja tikties ar teror, no terorismu cietušajiem. Tāpat nosaukšu Danielu Portero, kurš bija savā laikā, kura tēvs savā laikā bija manas uh, universitātes pasniedzējs Granadā. Thank you very much. Paldies! Nu, jums pat bija iespēja tikties ar viņa tēvu, kas nozīmē, ka, nu, Brisele tiešām ir Eiropas sirds. Te cilvēki tiešām tie, kas šī nu ir tā vieta, tas jau pats par sevi ir interesanti, ka tik daudz cilvēku cerības un, un gaidas uh, saistās tieši ar Briseli šobrīd. Un arī to mēs piedzīvojam šeit šajā tāpā. Un tagad uh, uzklausīsim uh, Dievs Demērs kungu. Nu, labi. Paldies, priekšsēdētāji! Tienes unos ojos muy hermosos. Eh, man acīs ir asaras, bet šodienas apstākļos tas ir saprotami. Komitejas, kompi, eh, eh, komisijas kompetences, manuprāt, ir viennozīmīgs, un mūsu komitejas kompetence arī ir viennozīmīga. Tā ir politiska komiteja ar lielu politisko spēku. Mēs runājam šodien par 379 upuriem, kas nav saņēmuši reparāciju, tiesiskumu, mierinājumu. Nesodāmība vājina tiesiskumu un stiprina negācijas. Tāpēc aicinu un piesaucu šīs komitejas solidaritāti, mediātisko spēku, nepieciešamo eh, līdzjūtību, ko var paust šī komiteja. Eh, tava apņemšanās Cecīlija tik daudz reizes tev ir apliecinājusi kā cīnītāju par cilvēku tiesībām. Spānijas judikatūra un prokuratūra ir viennozīmīgi neatkarīgs iestādes. Es nevaru atbalstīt komisijas um, komentāru par 47. pantu un dalībvalstu kompetenci. Mēs zinām, kādas ir dalībvalstu kompetences, bet arī mēs zinām, kādas ir uh, Eiropas parlamenta politiskās pilnvaras un it īpaši šīs komitejas e, pilnvaras. Ja mūsu draugi, kuri sēž vairākas rindas ar, aiz mums šodien, kuri bauda šodien manu atbalstu, apbrīnu, solidaritāti, ja viņi piekrīt. Šīs komitejas instrumenti var tikt virzīti Spānijas neatkarīgām justīcijas un prokuratūras iestādēm, tāpat arī justīcijas ministram. Doloresa Delgado ir ļoti kompetenta prokurore, kuras strādā pie koordinācijas cīņai pret džihāda teroru, apzinoties upuru sāpes. Spānijas ģenerāla prokurors. Rakstiet viņam. Augstākās tiesas prokurors ir lietas kursā. Rakstiet viņam rakstiet augstākās tiesas priekšsēdētājam un tāpat rakstiet tieslietu ministram. No manas puses tas ir viss. Paldies! Writing, so... Paldies, nu, jā, laiks uh, eh, iespriekš ātri, bet uh, tagad uzklausīsim maiti. Un jūsu uzvārds ir tik sarežģīts, ka es pat nemēģināšu to izrunāt. Priekšsēdētāji. Tūkstotkārt paldies par iespēju izklāstīt stāstu, kas ir jāzina. Piecu gadu garumā pieci spāņu izmeklētāji uzkrāja datus eh, par ETA un citu organizāciju upuriem, un pirmo reizi bija iespēja publicēt šo grāmatu, tas notika 2010. gadā, tad, kad šī grāmata tika publicēta viens no cilvēkiem, Daniels Portero, ko, kuru mēs pazīstam, atklāja, ka bija vairāk nekā 300 gadījumi. Mēs runājam par 1010 un ierobežotā komitejā mēs uzrunājām, ar, nacio, uzrunājām nacionālu audienci un iesniedzām viņiem šos datus. Vairāk nekā pusotru gadu mēs cīnījāmies pie tā, lai dati tiktu pārbaudīti, ka tie bija patiesi. Tas bija 2010. gadā un ir eh, vairāki gadījumi pār arestiem, kas tika atklāti Francijā. Bija upuri, kuri bija tikuši sakropļoti, noslapkavoti un kuru ķermeņi nav tikuši atrasti. Viņu ģimenes nav beigušas sērot, mums ir jāmeklē. Juridiskās bāzes mums ir jāsniedz palīdzība. Šodien, kad mēs runājam par terorismu parādību Spānijā, ir eh, slepkavības, eh, kas notiek. Tas ir jāpatur prātā. Šeit mēs runājam par simtiem neatrisinātu nenoskaidru gadījumu. Un tad, kad mēs uzzinājām, kāda ša, kādas šausmas ir notikušas ar slepkavību apkārtnē, mēs neesam saņēmuši kompensācijas justīciju un simtiem cilvēku ir pelnījuši līdzjūtību, atbalstu un mūsu pūliņus, mūsu visu pūliņus komitejā. Ir jāmeklē, jāinterpretē, lai, jānoskaidro, lai visi, kuri var saņemt reparāciju, to saņem. Es lūdzu ņemt vērā visu šo sacīto. Paldies! Misi. Jimenez Veseļos kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau astoņus gadus strādāju Eiropas parlamentā. Un tieši tāpat kā maite, tāpat kā biedri, kur sēž aizmugurē, esmu etā terorisma upuris. Alberto Asima un viņu bērni, septiņu as, uh, Alberto un Asina tika nogalināti, viņu bērni seš, sešu, septiņu, astoņu gadu vecumā palika bez vecākiem. Mēs zinām, ka šajā gadījumā viņus slepkavas ir cietumā. Bet ne Visiem paveicās um, tā, kā man, kā paveicās Maitei Danī vai. Citiem tādas veiksmes nebija kā mums, viņi nav varējuši noskaidrot neko par savu tuvinieku slepkavībām. Tādu ir vairāk nekā 379 tie nav atrisināti līdz šim, un es tāpēc tam veltu savu ikdienas darbu nu jau vairāk nekā astoņus gadus. Es uzskatu, ka jāpiešķir nepieciešamais impuls no parlamenta puses, lai varētu nodrošināt šo noziegumu izpildītāji. Etā noziegumi ir jāuzskata par noziegumiem pret cilvēci, tā ir vienīgā iespēja, kāda mums ir, lai netiktu piemērots noilgums ikvienā gadījumā pamattiesību kārtā savā pirmajā nodaļā runā par cilvēku cieņu, sastajā nodaļā runā par tiesiskumu. Tā ir nodēvēta arī cietušo asociācija cieņa un taisnīgums. To paturēsim prātā. Ir jāiepazīstās ar rakstisku atbildi, kur ir sacīts, ka asociācija Dignidade Justicija šķiet vairāk norūpējusies par teroristu um, saukšanu tie, eh, tiesas priekšā, nekā lai aizsargātu upuru tiesības. Nezinu, kurš to ir rakstījis, bet esmu pārliecināta, ka rakstītājs nepazīst nevienu terorismu upuri, nav ar viņu runājis un neapzinās, ko raksta ir jāpatur prātā eh, cieņa, at, piemiņa un taisnīgums, jeb spāņu valodā dignidad memorija justisie, tāpēc ir ļoti nozīmīgi, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts. Mēs balstīsimies uz sesto pantu pamatiesību hartā, kurā ir runa par taisnīgumu, un tāpēc mēs nevaram šo lūgumu rakstu slēgt. Tad, kad ir runa par etā beigām, tad, kad ir runa par mieru. Tāds nav miera ne tikai no ETA, vai viņi būtu no Kolumbijas, vai no jebkuras citas valsts, kuri cietuši no terorisma. Nerunāsim par ETA sagraušanu šiem ETA upuriem, kas ir kopā ar mums. Kā mēs varam runāt par ETA sagraušanu, kad vēl ir 379 neatrisināti gadījumi? Nē, tas, tā ir neveiksme no policijas puses, bet Vienīgā eta sagraušana būs notikusi tad, kad šie cilvēki varēs saņemt tiesiskumu sev, kad viņi varēs noskaidrot, kurš ir devis pavēli, kurš ir nošāvis vecākus. ne, lai mēs noskaidrotu, kurš ir devies no Spānijas viena gala uz otru, lai izdarītu slepkavību, mums tas ir jānoskaidro, un tāpēc es aicinu uzturēt lūgam rakstu atvērtu, un lai tiktu darīts viss, kas ir mums, mūsu rokās iespējams, jo ir nepieļaujami tas, ka viņi ir ne tikai zaudējuši savus tuviniekus, bet Šodien viņiem ir jācieš divkārt no viktimizācijas ne tikai par to, ka nav saņemts justīcija, bet viņiem ikdienā ir jādzīvo ciešanām, nezinot, kur atrodas viņu tuvinieku mirstīgās atliekas. Un tāpēc darīsim visu, kas mūsu rokās ir iespējams, lai lūguma rasts tiktu atvērts un lai, lai tiesiskums triumfētu. Lielas paldies! Eh, ļoti spēcīgs emocionāls eh, vēstījums un paldies, ka iedāties komitejā šodien. Parasti jūs mūs ar savu klātbūtni nepagodināt. Nu, lielas paldies, ka šodien sadātāties, bet tagad. Dosim vārdu Zilvāgas kungam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties eh, lūgumrakstu komitejā. Un vēlos pateikties eh, lūgumrakstu iesniedzējiem par klātbūtni un par iespēju uzklausīt viņu personisko stāstu šodien. Mūsuprāt, lūgumraksti kas ir iekļauti šajā ziņojumā, gan lūgums vērsties pie Spānijas valdības, kā arī sniegt informāciju par izmeklēšanas virzību, mūsuprāt, ir leģitīmi un piemēroti. Diemžēl mūsu sabiedrība gadu desmitiem ir ilgi saskārusies un pieradusi pie vardarbīgām metodēm. Tā ir bijusi kļūda, un mums tas ir jāiznīdē pilnībā no mūsu sabiedrības. ETA vardarbība, gan arī citu teroristu grupu vardarbība, un diemžēl arī valsts vardarbība atsevišķos gadījumos nav nekādā veidā attaisnojama un saņem pilnīgu noraidījumu no mūsu pas, puses. Šo pārkāpumu upuri viņi bauda mūsu solidaritāti, atzinību un aicinājumu atzīt viņu tiesības, tiesības uz justīciju, uh, Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir, tās ir neatņemamas tiecības ikvienai personai, un otrkārt, tāpēc, ka tas ir nepieciešams solis, lai saņemtu reparāciju un lai varētu stiprināt un veidot mieru Spānijā un domājums visā Eiropā. Thank you very much, and that brings. Paldies, un uh, līdz ar to pēdējais runātājs manā sarakstā Žambon kungs, lūdzu. <coughs> Uh, thank you very much. Uh... Liels paldies, priekšsēdētē. Es mēģināšu izteikties īsi. Sākšu uzstāšanos angliski, jo esmu uzklausījis vismaz spāņu felēģis un daudz cilvēks no Spānijas. Varētu likties, ka tā ir tikai Spānija raksturojuša problēma. Protams, tā ir Spānijas problēma, bet arī Eiropas problēma. Taču es uz to gribu raudzīties plašāk, jo mēs runājam par vērtībām, par Eiropas vērtībām. Un to es tagad vēlos uzsvērt. Un varbūt to var izmantot, lai teiktu, ka varbūt kādā ļoti administratīvā jurisdikcijas skatījumā mans draugs Fernando ir speciālists par to. Uh, Eh, Kom, tas tā nav komisijas kompetence, jā, nu varbūt, bet šī logumrakstu komiteja ir ar tiesībām, tā ir arī pienākums ņemt vērā to, kas ir likts uz spēles, un uz spēles ir likta taisnība, demokrātijas aizsardzība no krimināļu noziedznieku vardarbības. Tas ir svarīgi. Nu, tagad es pāriešu uz spāņu valodu, jo vismaz maniem kolēģiem un solidarizējoties ar upuriem, es vēlos izteikties angliski, eh, spāniski. Ir tik ārkārtīgi svarīgi nepieļaut nesodāmību. Ja mēs nedarām visu, kas mūsu spēkos, tad tā ir vēl viena nesodāmības forma. Mana kolēģe Teresa Himenes Bers arī runāja par to cilvēku notvēršanu, kuri pasūtīja šīs slepkavības. Es vēlos atkārtot šo lietu. Himenes Beserila kundze nerunāja par izpildītājiem, bet par to cilvēku, kas pasūta šo slepkavību. Iespējams, ka šis cilvēks strādo kaut kur Spānijā šodien valsts pārvaldībā. Tas pārvardē, jo atmirstības izmeklēšanas netika. To es vēlos sacīt, redz cik tālu sniedzās eh, nesodāmība. Kāpēc Lūgumraksts komiteja ir jājauc? Kāpēc eh, mūsu komiteja ir jānodrošina viss šis atbalsts, ko pieminēja mūsu kolēģi? Pētī komiteja ir jāsniedz atbalsts tāpēc, ka te ir runa par vērtībām. Es esmu pārliecināts Man jāatvainojas to kolēģiem, bet esmu pārliecināts par to, ka mēs nedarām visu, kas mūsu spēkos. Nosaukšu piemēru. Ir iecietības politika ar bijušajiem etanoziedzniekiem. Ir iecietība, kas man šķiet e, nepieņemama ar nosacījumu, ka viņi tiek atbrīvoti un viņiem netiek piedots. Bet var darīt daudz vairāk. Ir Eiropas vērtības. Es lūdzu, lai šī komi mūsu komiteja ļoti nopietni izturas pret šo jautājumu un nav nekādu šaubu, kā šī komiteja vienmēr ir atbalstījusi upurs daudz vairāk nekā administratīvas juridiskas lietas un paužu visu savu solidaritāti mūsu kolēģiem un mūsu viesiem. Mr. Lopes Isturis White. Lopes Isturis White, kungs, lūdzu. Thank you. Um, hoy uh, hablo en mi calidad de secretario šodien uzstājos kā Eiropas Tautas partijas sekretārs, jo mēs atzīmējam mūsu bijušā priekšsēdētāja Vilfrīda Martens dzimšanas dienu, un es vēlos šajā sakarā arī paust jums visiem, visiem cietušajiem upuriem visu atbalstu un sirsnību no Eiropas Tautas partijas puses. Visos gadījumos, kad mums ir iespēja strādāt kopīgi, mēs esam uzvarējuši. Atcaucos šeit uz kolēģa Fe Lopes Agilāra sacīto, cīņa pret etā Spānijā ir un ir bijusi fundamentāli, tīpaši tādās institūcijās kā Eiropas parlaments. Tas fakts, ka mēs esam vienoti šodien un citās reizēs citos formējumos vai mēs pārstāvētu neatkarīgos vai citas partijas. Fakts, ka mēs esam kopā, ir ārkārtīgi būtiski un tā vienmēr ir jābūt. Ilgu gadu garumā, pirms es biju deputāts, Es strādāju kā asistents, tie bija 90. gadi, e, un tas bija laiks, kad vajadzēja skaidrot eta parādību, eta uh, tika uzskatīta par eksotisku separatistu grupējumu un gadiem ilgi bija uh, vajadzīgs, lai kolēģi saprastu, ka šeit ir runa par slepkavām, kuri nogalināja mūsu kolēģus, mūsu ģimenes locekļus ar pacietību, ar likumu, ar konstitūciju. Un tā ir cīņa, kas vienmēr ir bijusi jāizcīna mūsu valstī. Šodien Es neteikšu, ka saskaramies ar atšķirīgu panorāmu, jo vienmēr ir jābūt vērīgiem, parādības atkārtojās, tāpār, tās parādās citās formās. Nacionālismi, naids, aizspriedumi, kas tiek veidoti daudzos Spānijas apgabalos, tāpat arī daudzos reģionos Eiropā tie turpinās, mēs visi klātesošie tam varam piekrist. Eiropas komisijai vēlos sacīt, ka nākošajā nedēļā es tikšos ar komisijas priekšsēdētāju Junkeru un arī izklāstīšu viņam šo gadījumu un diplomātiski neveiklo teikumu, kas, ko lūkšu, lai tā pazūd no teksta, kurā ir teikts, ka asociācija, justīcija un cieņa eh, vairāk interesējas par savu virzību nekā par terorismu upuriem. Eh, vai ir eh, kāda problēma ar to, ka uh, terorisma aizdomās turētie ir jāsauc tiesas priekšā. Es domāju, ka varbūt, ka šeit ir runa par tulkojumu problēmu, un es dotu laiku Eiropas komisijai, lai šis teikums tiktu koriģēts. Pretējā gadījumā ir jārēķinās ar politiskām konsekvencēm. To es darīšu zināmu arī Eiropas komisijas vadībai nākošajā nedēļā, kā jau es to tikko sacīju. Un uzrunājot cietušos un upurus. Man ir bijusi iespēja ar personiskiem stāstiem. Mums ir bijusi, bijusi, bijuši gadījumi saskarties ar to personiski, bet neko nevar salīdzināt ar to cilvēku zaudējumu. Atkārtoju vēlreiz savu atbalstu, solidaritāti ne tikai no tautas partijas puses, Un tā kā esmu šodien pēdējais runātājs, vēlos to sacīt visu partiju pārstāvjiem. Paldies par liecībām, tas ir vienmēr nepieciešams un tas ir ļoti svarīgi šeit Eiropas parlamentā. Thank you very much. Liels paldies. Un tagad es vēlos aicināt komisiju tūlīt pat atbildēt uz nu pats sacīto lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Vēl vēlos uzsvērt, ka Eiropas komisija ārkārtīgi uztrauc terorismu upuru liktenis un nekādā ziņā mēs nevēlamies teikt, ka nekas šai lietā nav darām. Bija komentārs no diviem deputātiem. Pirmais punkts, ko esam ieviesuši mūsu dokumentā parlamentā, vēlos nedaudz par to pastāstīt. Kad mēs saņēmām mūsu pakaltu, mm, dienas saņēma. Uh, prasību par eh, terorismu apkarošanu, mēs eh, skatījāmies arī uz terorismu upuru tiesībām, tad mēs eh, skatot šo lūgumrakstu, skatījām šajā gaismā, tad šis lūgumraksts galvenokārt ir par tām bažām, ka ir 379 uh, slepkavības gadījumi, kas nav atrisināti. Tad, uh, teikums, kas tika nodots parlamentam, uh, bija paredzēts tikai, lai teikt to, ka patiesībā šeit problēma ir tā, ka ir neatrisināti noziegumi, nevis eh, tas, ka netiek ievērots upurtiesības. Paldies! Labi, paldies par šo paskaidrojumu, saka priekšsēdētāji. Un tagad atkal vēlos aicināt lūgumu rakstu iesniedzējus izteikties pavisam īsi, lai rezumētu to, ko jūs nu pat dzirdējāt. Darīsim tāpat kā rīkojamies pirms tam. Jūsu rīcībā ir augstākais divas minūtes, un tad arī uzstāsties nākošais un aiz divām minūtēm. Citā vārdiem sakot, Portero de, de la Terro kungs pēc Rodrīgas Arijas kunga. Sī, gracias. Eh, paldies. Pirmkārt, esmu Mīgāls Rodrīgas. Vēlos pateikties visiem runātājiem kuri mūs atbalstīs šodien. Noslēgumā gribu paust trīs domas, kas, manuprāt, ir būtiskas. Šeit mēs nerunājam par vainu un nevainību. Mēs vēlamies to rādīt, ka nav bijusi adekvāta izmeklēšana šajos gadījumos. Ja nav izmeklēšanas un ja ir nesodāmība, tad netiek ievērotas cilvēktiesības. Ja nav izmeklēšanas, ja netiek ievērots otrais cilvēktiesību hartas pants, tad netiek ievērots cilvēktiesības. Esmu pārliecināts, ka komiteja atbalstīs visu cietušos rupurs. Otkārt atkārtoju, ka ir 379 ģimenes aiz šiem notikumiem stāv, kuras gaida taisnīgumu, un reālu pamatiesību hartas ievērošanu. Tas ir pamatiesību jautājums. Mēs gadiem ilgi, pēc gadiem ilgu šķēršļu pārvarēšanas lūdzam Eiropas parlamentu atbalstīt taisības, eh, tiesības, taisnīgumu un upurtiesības. Un treškārt, mēs lūdzam paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu, lai tiktu sagatavoti, sagatavoties visas vēstules, nosūtītas visiem norādītiem saņā, saņēmējiem, lūdzam neatstāt jūs upurus bez atbalsta. Paldies! So the others... Vēl uh, var izteikties par Terro de la Torre kungs. Jūs vēlaties ko piebilst? Mm, simple. Paldies no savas puses. Piebildīšu, nezinu, vai man stāsts jums paliks sirdī vai nē, bet pēc tam, kad es uzklausīšu šodien atbildes no jūsu puses, tas mani aizkustināja, es vēlos sirsnīgi pateikties jums visiem. Now, is... Šodien mēs šai komitejā esam piedzīvojuši ļoti īpašu brīdu. Ļoti reti mēs uh, visi deputāti esam viensprāts, ka kaut kas noteikti jādara. Dzirdējām arī komisijas pārstāvu, kurš teica, ka viņa skatījumā arī kaut kas ir jādara. Taču ir ļoti sarežģīti. Es vēlētos, lai mēs šeit mēģinātu nosūtīt vēstījumi 379 ģimenēm no Eiropas. Šīs ģimenes ar vien gaida uh, tiesas uzvaru. Es gribu nosūtīt līdztiesības un līdzjūtī, līdzjūtības un empātijas vēstījumu. Un to es katras šīs komitejas locekļu vārdā var sacīt. Viņi gaida taisnību jau gadiem, un līdz šim pilnīgi velti. Un arī es uzskatu, ka šī nesodāmības kultūra ir jāpārtrauc. Mēs esam dzirdējuši par pamatiesību hartu. Jūs vēlaties, lai tā tiktu piemērota. Mēs patiesībā ļoti maz varam darīt, jo mēs neesam eh, normatīva komiteja Eiropas parlamenta. Taču mēs mēģinām rast nenormatīvus risinājumus konfliktiem, kas turpinās, un šis konflikts neapšaubā jau ļoti ilgi turpinās. Pirmkārt, ko, kas mums būtu jādara? Es vēlos, lai kolēģi, kas atbalsta manu priekšlikumu, protams, ka mēs saglabājam šo lūgumu rakstu atvērtu, un mēs nosūtām šo lūgumu rakstu jaunajai Eiropas parlamenta komitejai ciņai pret terorismu, aicinot to atrisināt šo sen neatrisināto problēmu. Šai komitejai jāzina šī situācija, arī gatavot sadarbu nākotnē. Un tad mums būtu jānosūta vesela virkne vēstuļu Spānijas varas iestādēm, Spānijas ģenerāla prokuroram, augstākai tiesai, tieslietu ministram, norādot uz to situāciju, ka mēs esam ieklausījušies jūsu stāstā, ka mēs esam saņēmuši grāmatu, esam noskatījušies filmu un esam dzirdējuši jūsu personīgo stāstu. Un tas, tas nav kaut kas vietēji svarīgs, tikai nacionāli dalībvalstī svarīgs, bet tā ir vārds visā Eiropas cilvēcībā. Un mums tāpēc šis jautājums ir jārisina. Tātad šādi mēs rīkosimies, un tad mēs lūdzam, lai visi, kas saņem šīs vēstules īsteno atbilstošu izmeklēšanu un atbild tad mums, vai tādu mēs varam rīkoties, jā? Ja? Labi, paldies, liels paldies. Also... Un vēl es vēlētos daži koordinatori vēl ir telpā. Jūs arī pārstāvat dažādās politiskās grupas šajā parlamentā. Es vēlētos, lai jūs runātu ar dažādo grupu koordinatoriem. Ir vairākas lietas, ko mēs varam darīt. Mēs varētu organizēt, piemēram, faktu vākšanas braucienu uz šo Eiropas nostūru. Tas būtu viens risinājums. Mēs nu pat jau runājam, kā mēs veicām faktu vākšanas braucienu, lai izskatītu citu smagu jautājumu Spānijā, proti jaundzimušo zakšanu. Un šis arī ir vecs stāsts, kam ir jāroda savs atrisinājums. Tātad tā ir ar vienu iespēju, taču, lai mēs īstenot šādu faktu vākšanas braucienu, mums jāpanāk vairākums komitejā un koordinatoru vidū. Ne jau man vai kādam citam jāpieņem lēmums, bet koordinatoriem. Tātad tas būtu mans pamudinājums vērsties pie savām politiskām grupām un strādāt pie šī jautājuma tālāk. Tātad liels paldies! Paldies jums visiem, ka veicāt tik tālu ceļu lai nonāktu Eiropas sirdī, kas ir Brisele, kaut arī jūsu sirds Eiropā ir kur citur, kur eh, ir daudz skaistāk un spīd saule, atklāt sakot, es jums vēlu veiksmīgu māju ceļu un liels paldies par jūsu apņēmību un par to, ka jūs mums izstāstījāt šos ļoti aizkustinošos stāstus. Paldies! So, few... Tā, nedaudzie kolēģi, kas vēl šeit ir palikuši telpā, tad uzklausīsim nākošo lūgumu rakstu iesniedzēju. Lūgumu raksta nu, numurs ir 0760, tā arī nāk no Spānijas. Es domāju, mums būtu jālūdz, lai cilvēki klusiņām dodas prom, tie, kas šeit nevēlas palikt. Un tad labprāt aicināšu Juan Jose Sančes Artes. Eh, viņš ir eh, priekšsēdētājs Fundacion Vida Silvestre Mediterranē. Un es domāju, ir te arī PowerPoint prezentācija. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vispirms, protams, mēs vēlamies paust solidaritāti un atbalstu cieņas un tiesiskuma asociācijai, kas tik daudz cieš no tā, ka negūst atbalstu šo briesmīgo noziegumu risināšanas, eh, atklāšanas meklējumos. Mēs arī vēlamies pausta atbalstu no mūsu puses. Mēs esam dzīvnieku aizsardzības organizācijas pārstāvi. Es uzstājos Juanu Šose Sančes Artes vārdā. Viņš iesniedz šo lūgumu rakstu, taču viņš nesen aizgāja viņa saulē. Argentīnā viņš strādāja pie dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, un es eh, arī esmu pagodināts, ka varu viņu vārdā runāt. Tas ir cits svarīgs temats, kas uh, saistīs ne tik daudz cilvēktiesībām, bet ar vīdstiesībām. Te ir runa par uh, Eiropas tiesību aktu ievērošana, bioloģiskās daudzveicības konvencija, dzīvotņu direktīvu. Un, protams, bioloģiskās daudzveidības konvencija, starptautiska konvencija, ko atbalsta visas dalībvalstis, ANO dalībvalstis. Eiropas vidusjūras reģions ir izšķirošs uh, dzīvnieku putnu aizsardzībai. Tas ir uh, starptautiski atzīts tāds uh, aizsardzības centrs. Tur dzīvo, uh, tur tiek daudz kas svarīgs audzēts, lai ražotu pārtiku cilvēkiem, un tas ir būtisks reģions arī dzīvniekiem, un tā tas ir atzīts dzīvotņu direktīvā. Vidusjūras salas visap, vispār ir tās zonas, kas ir cietušas no cilvēku darbības pēdējo simtu gadu laikā, jo cilvēki ar vienu ir mēģinājuši kaut kā izplesties vēl, būvējot savus laivas, iekarojot jaunas teritorijas, vide ir pasliktinājusies dzīvniekiem un putniem, un tomēr ir dažas, dažas tādas kā patvērumi, dažas patvērumu vietas savaļas dzīvniekiem. Viena no tādām vietām ir Tramontanas kalnu grēda Majorkā Baleāru salās, kur tiek aizsargāti melnie grifi. Mēs izveidojam šo zonu, smagi strādājot līdztekus ar eh, Eiropas komisiju, mums izdevās izveidot šo aizsardzības zonu. <clears throat> šajā zonā mm, dzīvo daudzas eh, sugas, kas ir apdraudētas. 2008. gadā reģionālās varas iestādes pieņēma plānu par nacionālo resursu pārvaldību. Tas transponēja Eiropas Savienības tiesību aktus, mēģinot glābt šīs ļoti retās sugas, lai uh, to individu skaits pieaugtu. Un to skaits tiešām ir pieaudzis. Tagad ir jau 40 eh, melno grifu pāri, kas eh, ir apmetušies tajā zonā, bet sākumā bija vispār tikai nulli, tātad esam panākuši progresu. Ir īpašas eh, kopienas interešu zonas. Ir arī īpašas putnu aizsardzības zonas šajā reģionā, taču tās tagad ir pakļautas draudiem masu turisma dēļ. Pašreizējā vietējā pašvaldība ir pavērusi šīs zonas turismam, tas apdraud šo apdraudēto sugu izdzīvošanu. Un mans kolēģis, eh, profesors, jums sniegs eh, sīkāku informāciju par to. Paldies. Labdien! Es esmu no Alkalā universitātes, un mēs veicām pētījumu par to, kā izmaiņas likumā ietekmē šo zonu likumu vietējā pašvaldība pieņēma pagājušā gada. Šīs izmaiņas likumā būtībā panāk divas lietas. No vienas puses Tramuntanas kalni iekļau zonu, kas ir mazāk par 3% no kopējā zonas, un tur ir paredzēta ļoti augsta aizsardzība. Uh, Eh, tur piekļuvi ir atļauta tikai zinātniskiem mērķiem, taču izmaiņas jaunajā likumā ļauj tur piekļūt arī atpūtas mērķu labā. Tas nozīmē, ka šīs pavisam nelielās zonas, kur vairums Maļorkas un Balejāru salu bioloģiskā daudzveidība ir patvērusies, tagad arī tiek pakļauta draudiem. Un Balejāru salas kļūst par masu turisma upuri, ir simtiem tūkstošu uh, turistu gadā, kas apmeklē šos kalnus. Spānijas vides ministrija un Spānijas tiesības sarkars ir pieprasījuši informāciju novatējās eh, varas iest, iestādēm par šo lietu. Mēs arī šo informāciju pieprasījām un mums saka, ka šīs zonas uh, apmeklējuma noteikuma maiņa ir pieļaut bez jebkāda vispār ietekmes novērtējuma. Spānijas tiesības sargs lūdza, lai Balēru salas pašvaldība atbildētu, kāds ir pamats, kāpēc ir samazināta aizsardzība šīm zonām. Atbildes nebija. Vietējā valdība un reģionālā valdība sēdās pie darba galda, lai sadalītu uh, Uh, atbildības zonas, taču paskaidrojums netiks sniegs. Tas būtībā notī, nozīmē to, ka turisti staigā pa visām šīm ceļu uh, kalnu takām. Un traucē, traucē dzīvnieks. Un uh, tam vajadzēja izmaiņas likumā, lai varētu ļaut cilvēkiem plaši izmantot kalnu ceļus. Ceļ un šīs ļoti aizsargātās zonas, eh, kur dzīvo Melnie, Grifi, Elinors Vanagi un citi putni, tagad eh, tāds tramontānas kauns apdraud turismas ar izmaiņām likumā vairs nav neviena teritorijas fragmenta, kas nebūtu mm, pieejams uh, kājām gājējiem un šīs izmaiņas likumā ir veikts bez jebkāda ietekmes novērtējuma. Paldies, paldies. Komisijas pārstāvis ir šeit. Tas ir Sipriānī kungs, un lūdzu jūs izteikties, lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšstādātāji. Šis lūgumpraks ir par šiem jaunajiem noteikumiem, ko ir pieņēmušas Balēras salas reģionās varas iestādes. Mēs izskatījām šos noteikumus. Un tie būtībā eh, attiec uz plānošanu, uz eh, atļauju piešķiršanu dabas līguma zonās. Respektīvi tiek atļautas īpašas izmantošanas iespējas, kā sabiedrības piekļuve, sabiedrības iešana cauri šajās ekskluzīvajās dabas lieguma zonās. Mēs saprotam, ka šī iespēja tomēr ir pakļauta tādu, eh, tādu darbību regulējumu plānā, eh, šīs vietas pārvaldības plānā, un ir pakļauts arī obligātajai ziņošanai no kompetentu iestāžu puses, kas tad eh, apstiprinātu uh, šīs atļaujas sniegšanas atbilstību zonu mērķiem. Mēs arī esam izskatījuši papildu dokumentus, kurus mums nosūtīja lūgumraksts iesniedzies 4. oktobrī, pirms dažām dienām. Un mums ir arī zināms, ka ir notikušas sarunas starp reģionālajiem varas iestādēm no Balēāru salu puses un centrālo valdību Madridē par šiem noteikumiem. Šīs sarunas bija paredzēts, lai nodrošinātu šo reģionālo jauno noteikumu atbilstību Spānijas tiesību aktiem. Un rezultāts šajā sarunās ir panākts jūnijā pirms dažiem mēnešiem šogad, un tik panākt vienošanās starp abām iesaistītajām pusēm. Saskaņā ar šo vienošanos jaunie noteikumi tiks īstenoti pilnīgajā atbilstībā saskaņo ar Spānijas eh, nacionālu likumu par eh, bioloģisko daudzveidību dabas aizsardzību. Tas uh, ir dzīvotņu direktīvas transponējums Spānijā. Šī vienošanās paredz, ka jebkāds lēmums par ierobežojumiem vai aizliegumiem attiecībā uz e, šo aizsargāto zonu izmantošanu tiks regulēts šīs vietas uh, e, nat, uh, e, resursu pārvaldības plānā. Un tā tad uh, galvenais kriterijs būs zonas aizsardzība. Līdz ar to reģionālie nu, noteikumi tika atzīti kā atbilstoši Spānijas nacionāliem tiesību aktiem. Ņemot vērā visu šo informāciju un galvenokārt to faktu, ka jaunais reģionālais Balēra salu noteikums tiks interpretēts un īstenot saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, kas transponē un um, īsteno dzīvotņu un putnu direktīvu, mēs uzskatām, ka nav problēmas ar to, ka šie jaunie noteikumi pārkāptu dzīvotņu un putnu direktīvas prasības. Paldies! Liels paldies, saka priekšstādē, par ļoti ātro un precizu atbildi. Nevienmēr ir tik skaidrs un ātrs atbildes. Ļoti labi, tagad došu iespēju izteikties kolēģiem Rosa Lūdzu. Paldies! Nu, kas būtu ideāls? I, tas būtu tāds, ko komisija teica, ka Baleāru reģionāls um, varas pieņemtais likums tiktu interpretēts saskaņā ar valsts likumu par bioloģisko daudzveidību, kas transponē dzīvotņu direktīvu. Taču lūgumrakstiesniedzēji ir šeit tāpēc, ka viņu skatījumā reģionālais likums neatbilst nacionālajiem likumam. Viņa apgalvo, ka grozījumu šai likumā un Baleāru salu vides novērtējums neatbilst dzīvotņu direktīvas prasībām un nacionālajiem likumam. Tā kā esam nonākuši tik tālu, tad es ierosinātu šo lūgumu rakstu saglabāt atvērtu un tad uh, vēstuļu ar vēstuļu starpniecību mums būtu jānodrošina, ka, ka lietas ir tādas kādas tās saskat komisija. Mums ir jāizmeklē šī lieta vēl sīkāk, mums būtu jāiegūst informācija no vīdes komiteja Eiropas parlamentā, komitejas Eiropas parlamentā, to es ierosinātu, es nevaru jūs piekrīt. Nu, teoretiski jā, tu ir tā kā komisija saka, reģionālā valdība ievēros valdības nacionālā likuma prasības, taču uh, vietējās pašvaldības nevienmēr ieklausās centrālās valdības ieteikumā. Ja tā būtu bijis, ja būtu tā kā komisija saka, tad mēs justos droši. Mēs esam nevalstiska organizācija, mēs esam universitāte, tas ir mūsu interesēs, lai šīs zonas būtu kā lieguma zonas aizsardzība, nodrošināt aizsardzību. Uh, izmirstošām sugām un lai to lieguma raksturs tiktu saglabāts. Negribēju vēl kaut kas piebilstams. Jā, es vēlos sacīt, ka ņemot vārda vārā šī uh, melnā grifa ļoti īpašo stāvokli, tas spēja izdzīvot uh, lielākā pulkā tikai Spānijā. Ir mēģinājumi bijuši uh, to ieviest Francijā, kā tas veiksmīgi noticis Maļorkā, taču šī sugas īpatnība ir tā, ka uh, tā reproducēs visu gadu pat uh, Ziemassvētkos uh, šis putns būvē līgzdes un tad dējols, februārī dējols viena, vienu, vienu olu, kas tiek dēta, kas tiek sildīt vesels divus mēnešus, un tad mazuļi piedzimst eh, izšķiļas tikai augustā, maijā, kad vēl kalnos ļoti augsts, un jebkāda veida traucējums, kaut arī tikai viens cilvēks ik pēc pusstundas uh, nosoļos zem līgzdes varētu būt pietiekami, lai vecāki dotos prom no līgzdes. Un tad vēl ir eh, ļoti karsti jūnijā, jūlijā, un vecākiem tad ir jāuztur savi, savus mazulis uh, pēnā, lai viņš nepārkarstā, tad no 1. janvāra līdz pat septembra, oktobra beigām, tas ir ļoti jutīgs periods putnu vairošanās brīdim. Un putni gan var dzīvot 50, 60 gadus, taču viņi ir gatavi pāroties tikai sākot no 5, 6 gadu vecuma. Tātad traucējums var smagi ietekmēt šo populāciju. Jā, nu ļoti labi, ka jūs jūties kā mājās un nemaz negaidāt, kamēr jums dos vārdu, bet jau, jau pats piesakaties. Nu, tas gluži tā kā tādā ja pusdienu galda mājās, jūs pašu virtuvē, ne? Nu, ļoti labi. Paldies par komentāriem. Tagad uh, Avils kundzei vārds. Paldies. Uh. Un nu, pirmām kārtām, uh, paldies. Uh, par aizrautību, ar kādu te izklāstījāt šo informāciju, jūt, ka vidas aizsardzība jums ir tuvu sirdī, un tiešām šajā mm, reģionā ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt, vīda aizsargāt šīs retās sūksmīgas, ko daudzveidību jūs nākat no Vālensijas reģiona. Un tiešām turisms tie ir masīvi uzpūsts eh, pēdējās desmitgadēs, eh, milzīgi infrastruktūras projekti un tā tālāk. Un tas viss tiešām krietni apdraud mūsu vidi, dabas daudzveidību. Es to, es to visu ļoti labi apzinos. Ļoti labi zinu, par ko jūs runājat. Un es tiešām runāju par tām vienreizējām sugām, kuras uh, var mitināties tikai ļoti konkrētos ierobežotos uh, rajonos. Jāsaka, ka jūs eh, mm, dzīvojat vienā no viskarstākajiem mūsu valsts reģioniem, un tam ir savas īpatnības. Un nu, nedrīkst pieļaut to, ka um, zem tiek izmantot uh, kā, kā pagadās, un ka iedzīvotāji var tad tur brīvi pārvietoties, uh, eh, pastaigāties, kur tiem ienāk prātā. Uh, Jā, jūs esat vidas organizācija un jums ir jāvērš uzmanību uz šiem aspektiem. Ir neiedomājami. Tiešām eh, eh, tas, kā Balērijas eh, valdība saka, nu, jāziniet, mums ir. Ir, tagad priekšliet iejaucas, palieciet pie, tagad pie uh, lietas, nevis aizjoties ar uh, politiskām cīņām. Ja jums ir padomā kādi politiski argumenti, politiski ķīviņi, tad tos lūdzu turpiniet ārpus šīs uh, zāsta sienām. Priekšstādātāji, es vienkārši vēlējos uh, sacīt, ka man tāpat kā jebkuram citam deputātam ir tiesības kritizēt uh, kādas valdības rīcību. Un šeit mēs runājam par Baleāru reģionos valdības veikiem pasākumiem. Es uh, pieļauju, ka valdība ir vienkārši mm, izdarījusi kļūdas noteiktu uh, reģionā izsacībā, un ja tā, tad ir nepieciešams veikt uh, eh, kāds pasākums, lai nodrošinātu adekvātu aizsardzību, bet nu, katrā ziņā nevajadzētu pilnībā liekt parastiem pilsoņiem nu, tiesības arī um, izbaudīt lauku vidu un tā tālāk. Protams, ir jāaizsargā šīs te apdraudētās sugas. Un uh, tas uh, arī ir noticis uh, šajās rajonos, kas tuvu Matičai, bet uh, varbūt tieši vairošanās tātad uh, perioda laikā vajadzētu īpašas ierobežojumus ieviest. Šajā laikā varbūt, ka šīs manas gribas ir jāaizsargā. Un Tas viss ir jāveic vienmēr uz zinātnisku pētījumu pamata. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, eh, Lopes Istoris Vaits, lūdzu. Paldies. Paldies. Nu, kā arī. Es negribētu tik daudz politiski eksploatēt šo gadījumu, bet eh, nereti eh, tas tiek izmantots politiskiem mērķiem, iespējams, ka ir kādi, kas atbalsta tevi vai to tu atbalsti, varbūt, ka viņa mērķis ir graut Spāniju vai graut Eiropas Savienību, bet tas nav mūsu šodienas mērķis nenolūks. Mēs šodien runājam. Es gribētu teikt, Es saprotu, ka es esmu ne, tiek nepārtraukti pārtraukts, un tas ir manas kolēģis demokrātiskais raksturs, to mēs pazīstam šajā parlamentā, esmu tajā nostrādājis pietiekoši ilgi, es uzklausīju viņu klusējot, respektējot uzstāšanos, kas izskanēja vienā un otrā virzienā, ir ļoti labi uzklausīt gan eh, pozitīvos aspektus un jautājumus, gan negatīvos. Šajā gadījumā mums ir jārunā par lietu, kurā mēs saskaramies ar um, tematu, kas ietekmē apkārtējo vidi Baleāru salās, un ir taisnīgi pieprasīts no Baleāru salu pašpārvaldes, lai tiktu respektēts maksimālā veidā apkārtējās vides aizsardzības jautājums. Eh, vides aizsardzība ir nozīmīga, kā jau tas izskanēja, ir šajā gadījumā spāņu standarti, kas netiek ievēroti, un es gribētu aicināt saprātīgā veidā, neizmantojot politiski, bet gluži otrādi, lai tiktu ievēroti juridiskie standarti. Un neprovocējot drošības eh, spēkus, kā tas eh, nereti notiek arī Spānijā, eh, neizraisīt tādus gadījumus, kas izraisa juridisko nedrošību. Koncentrēsimies uz lietu pēc būtības, uzklausīsim ekspertus. Es domāju, tas ir šīs komitejas uzdevums. Ka, ko, ko ir jāveic un pēc tam pieprasīt eh, veikt korektīvas darbības, un pēc tam uzklausīsim eh, komitejas un ko, uh, mūsu komisijas un eh, komitejas un komisijas viedokli par sacīto reglamentu jautājums. Nav aizliegts sabiedrībā, pat ne politikā, ne pat starp deputātiem izmantot pieklājību, eh, veselo saprātu un zinām eleganci. Tas tiek pieprasīts un pat ir ieteicams ievērot eh, viss caur un taiskaitā politiku Eh, bet un politiskas cīņas lūdzu īstenot citur un nevis manā komitejā. Pēc šīs piezīmes vēlos pateikties visiem, kur ceļo tik tālu un kuri pauda savu vēstījumu, zinātnisko vēstījumu, mēs pieņem zināšanai to, un tagad es gribētu izdarīt kopsavilkumu. Tātad mēs tad saglabāsim šo lūgumrakstu atvērtu. Informācija, ko sniedz eh, komisija Ceram to saņemt arī rakstiski, pavisam drīz. Es domāju, ka mums vajag sācināties ar Valjāru salu mm, pašvaldību, ar noslēdziņiem vēstuli, norādīt, kā pie mums bija eksperti, kas mums informēja par eh, šo jautājumu. Un šo pašu vēstuli noslēdzim arī Spānijas pastāvjā pārstāvniecībā šeit Briselē. Informēt, ka lūk, sekojam līdz notikuma attīstībai, ka neesam to aizmirsuši, ka mm, turpinam vērot, kas notiek, jo ir nepieciešams, lai tiktu nodrošināta pilnībā atbilstība attiecīgajai direktīvai. Tas taču gal galā ir šīs komitejas darba stūrakmens, un tas dā, ir mūsu interesēs. Tā kā mēģināsim, nu, tiešām to visu nodrošināt. Lūk, neredz, ka vēl kāds vēlētos izteikties, nu tad tā arī riekosimies, ja? Teicami, tā arī tad darīsim. Un eh, varam iet tālāk, lai jums eh, labs mājceļš uz jūsu brīnišķīgo eh, mājvietu, Majorkas salu, visu to labāko novēlēsim kolēģiem un cerams, ka arī kādu dienu mums būs iespēja tur paviesoties. Nākamais jautājums. Lūguma raksts 13 no 4. Vēl viena Spānijas valsts piedrīgā, tēma gan šoreiz cita. Par lektoru nedrošajiem darba nosacījumiem universitātēs. Un Šie, ka lūguma rakstā autori ir šeit. Sirsnīgs veicu Izabela de la Cruza, kā arī Vincents Manruiks. Lūdzu, vārds eh, jums 15 eh, minūtes jums eh, pabijam kopā, tā kā sadalīšu runas laiku kolēģiāli. Paldies, priekšsēdētāji, iet sveicināti dāmas un kungi. Mēs esam šodien šeit, lai jums skaidrotu lūgumu rakstu, kuru mēs iesniedzām pirms kāda laika par neciešamajiem darba apstākļiem daudzskaitlīgam kolektīvam Valencijas universitātē. Šeit ir runa par pasniedzēju korpusu. Mēs iesniedzām šo sūdzību, lai mēģinātu rast risinājumu, ko mēs mēģinājām caur sanāksmēm un uh, pieteikumiem, piedaloties mūsu universitātes mācību spēkiem un vadībai, un arī nākot klajā ar eh, prasību Valencijas tiesā, kur atbalstīja visas politiskās grupas, kuras strādā parlamentā. Bet viss šis darbs pēdējo gadu garumā, visi šie pūliņi bija veltīgi nedrošības situācija, darba un atalgojuma diskriminācijas turpinās un attiec ne tikai uz Valencijas universitāti, tāda ir vērojama visās valsts universitātēs, un tāpēc ir ļoti svarīgs šodienas temats. Valencijas universitātē, tas ir mūsu gadījums, asociētie profesori kuri piekļūst postenim konkursu kārtībā, esam aptuveni 30% no mācību spēkiem. Uh, 31. decembrī saskaņā un universitātes datiem bija 1246 mācību spēku uh, posteņi. Ja mēs to pieskaitām papildus mācību spēkiem, mēs esam 41% no visiem universitātes mācību spēkiem. Uh, to aizņem šī veida personāls. Bez tam tiek izpildīti mācību spēku pienākumi. Šeit mēs runājam par 75% no mācību darba. Universitātē, Valencijas universitātē veids asociētie profesori. Neraugoties uz šiem būtiskiem skaitļiem, mūsu situācija ir ārkārtīgi nedroša un diskriminējoša, kas izpaužas dažādos veidos un līmeņos. Pirmkārt, atalgojums asociētajiem profesoriem ir pilnīgi neadekvāts eh, salīdzinot ar pieprasīto kvalifikāciju un proporcionāli samazināta salīdzinamā ar citiem mācību spēkiem eh, izglītības sistēmā. Piemēram, pasniedzējs, viņam nav būt profesoram, gadā saņem 12 tūkstoši eiro. Asociētais profesors saņem 7 tūkstoši eiro. Tāpēc šāda diskriminācija ir pretrunā ar vien, atalgojumu vienlīdzības principu. Tālāk, ja mēs saskaitām reālās darba stundas, saskaņā ar darba dokumentu, kas sagatavots pašā universitātē, ir norādīts par katru mācību stundu. Proce, ir nepieciešams septiņas stundas, lai sagatavotos eh, kolokvijiem, eh, semināriem un tā tālāk. Asociētie profesori strādā saņemot 5,43 eh, eiro stundā. Tas ir aprē, saskaņā ar aprēķiniem. Un šie, šāds atalgojums 5,43 eiro augstākā līmeņa mācību spēkam ir arguments, lai universitāte vai cit, jebkur cita iestāde krīzes laikā, lai palielinātu mācību spēku apjomu šāds pieaugu apjomu ša, asociētajiem profesoriem. Tam nav nekāda attaisnojuma. Šie dati ir ņemti no pašas universitātes statistikas. Otrkārt, universitāte piedāvā darba līgumus uz gadu, un reizēm uz eh, semestri vai trimestri, lai katru gadu mācību spēki uh, no jauna pārskatītu darba situāciju. Tā tas turpinās vairāk nekā 5, 10, pat 10 gadus. Es strādāju 26 gadus eh, universitātes eh, Valencijā, un man ir regulāri jāpārskata darba līgumi. Reti kurš uzņēmums Eiropas Savienībā šādu praksi var atļauties. Tāpat esam cietuši no tā, ka vairāki kolēģi nav varējuši atjaunot darba līgumu slimības dēļ e, iepriekšējā līguma laikā, vai arī tad, kad viņi ir uzņēmušies kādu publisku darbu, kā tas ir bijis vairākos gadījumos. Tas ir tiesības, kas tiek atzīts ikvienam strādājošam ikvienā uzņēmumā. Treškārts, un turpinot iesākt to, norādu, ka Valencijas universitāte neatzīst tās eh, profesoru, asociēto profesoru veikto darbu mācību stundām. Ir samazinātas mācību stundas štata pasniedzējiem, bet ne mums. Tālāk par dažādiem iemesliem, kāpēc ir jāsamazina stundu skaits, vai tas būtu atkarīga personu dēļ vai slimības dēļ, to nevar attiecināt uz mums. Un bez tam šī situācija uh, atkārtojas katru gadu, neņemot vērā darba tiesības, kā arī diskriminē mūs attiecībā uz profesionālo darbu. Netiek eh, izmaksātas piemaksas par kvalifikāciju vai arī netiek piemaksāts par darbu zinātniskās pētniecības grupās Mēs uzskatām, ka tas atspoguļo skaidrā veidā diskrimināciju, kas tiek piemērota Valens, Valencijas universitātes asociētajiem profesoriem. Un netiek atzīts viss viņu veiktais akadēmiskais darbs ir paredzētas promācijas visām pastiedzēju kategorijām, izņemot mūseģo. Mēs varam uzskaitīt vēl citus gadījumus, saraksts būtu garš un mūsu rīcībā laiks ir ierobežots. Kopsavilkumā mūsu atalgojums ir daudz zemāks nekā citiem mācību spēkiem Valencijas universitātē un katru gadu tiek pārskatīti mūsu darba nosacījumi, mums ir jāpā, jāpāraksta, jāpāraksta jaunas darba līgumas, lai gan mēs strādājam 25 pa 30 gadus, līdz ar to mēs nespējam praktiski plānot savu pasniegšanas darba karjeru. Mēs uzskatām, ka izklāstītie fakti skaidri parāda eh, pārkāpumus darba tiesībās, kas apliecina diskrimināciju pret šo uh, Eh, darba kolektīvu. Mēs lūdzam un sagaidām no šīs komitejas, ka mūsu lūgums tiek ievērots, skatīts un tiek uzrunāts attiecīgās lēmēju iestādes un tiktu atrisināta problēma, kas ir nozīmīga mūsu kolektīvām, mūsu universitātei un visām mūsu universitātēm. Paldies! Thank you very much. Mēs paldies! Došu vārdu komisijai. Lūdzu, informējiet mūs par savu viedokli. Ādams Pakornīkungs ir eh, diezgan sīstvārdā lūdzu. Jums arī vārds. Paldies un paldies arī lūgumu rakstu autoriem par tādu tiešām skaidro izklāstu par darba apstākļiem. Kā jūs ziniet, nedroša darba vietā aizsardzība ir viena no komisijas prioritātēm. Tas tagad arī mūsu nesenajā priekšlikumā, tā sauktiem sociālajiem pīlāram, jeb sociālo tiesību pīlāram, kā to mēs dēvē. Un jau sevišķi šeit mēs raugāmies, kā tiek piemēra direktīva 70 no 1999. gada, kur tiek sniegta aizsardzība darbiniekiem, kas strādā uz fiksēta līguma. Un divas svaigākās direktīvas normas šeit būtu jāpiemina. Pirmkārt, ceturtā klauzula, ka direktīva balstās uz zināšanas starp sociālajiem partneriem, un tā šī ceturtā klausula ceturtais punkts um, paredz to, ka fiksēt laika darbiniekus nedrīkst. Tā tad viņus pret viņiem būtu sliktāk attieksme kā pret pastāvīgiem darbiniekiem, ja vien ir objektīva apstākļa, kas to pamato. Un otra pamatnorma šeit ir tāda, piektais punkts, piektā klauzula par eh, ļaunprātīgu atkārtotu līgumu eh, tātad, um, novēršanu, izmantošanas novēršanu. Un mēs dzirdējām, ka 26 gadus turpinās šādu fiksētu gadu līgumu vai īsāku termiņu noslēgšanu. Un ja vien ir objektīvi iemesli, kas pamato šādu līgumu atjaunošanu, ja vien dalībās nav uh, nodrošinājis, ka līguma maksimālais termiņš jau izticējis vai arī, ka ir tur kaut kāds limits atjaunojumiem. Uh, Tātad to nedrīkst darīt. Un, nu, nu, lūk, šo, šie principi attiecina uz lietu, kas ir mums priekšā, un mēs redzam, ka līdz ar to, ka, ja mēs salīdzinām pastāvīgos uh, lektorus un asociētos lektorus, nu, tiešām izskatās, ka ir virknē diezgan uh, pārsteidzoši tādu jomu, kur uh, darba noteikumi, kas tiek piedāvāti asociētiem lektoriem, ir būtiski mazāka nekā pastāvīgiem darbiniekiem. Direktīvas nodrošinātāja aizsardzība attiec tikai uz nodarbinātības apstākļiem. Bet nu, judikatūrā tas tiek traktēts, ka jūs sevišķi kā vidējā alga, un tādēļ, piemēram, ko jūs nesāt šajā lietā būtu mm, būtiski un svarīgi. Tāpat arī piekļuva atvaļinājuma termiņiem, maternitātes vai slimības atvaļinājumiem arī tas attiektos uz šiem gadījumiem. Lūk, tā kā mums šķiet, ka. Ja tiešām pieteikam pierādījumu, kas liecina par to, ka ir reāls diskriminācijas gadījums, ka abas darbinieku kategorijas Valencijas universitātē, nu, tās, tam ir diskriminējuša attieksme. Eiropas uh, tiesa ir viennozīmīgi uh, norādījusi, ka šim normām jāfigurē dalībvalstu tiesībās. Tā kā uh, tas pirmais ceļš, kas jums būtu jāiet, būtu jāvērst pie nacionālajiem mehānismiem, tā skaitā nacionālās tiesās jāgriežas, lai meklētu kompensāciju, balstoties uz to, ka šī, šī klauzula kas aizliedz diskrimināciju tiešā veidā, ir piemēram darbvalstu tiesībās, kas attiecas uz um, to, cik daudz reiz šie līgumi ir tik pagarināti. Nu, šeit arī tiesu judikatūra ir pietiekami skaidra. Šos pagarinājumus nedrīkst izmantot uh, tikai tam, lai aizlāpītu struktūrālās vajadzības. Jābūt kād, kādiem, kādām uh, īslaicīgām problēmām, kādēļ tiek izmantot šie fiksētā laika līgumi. Nu, šis jautājums pacēlās Eiropas tiesā jau 13. un 14. gadā. Un tiesa um, lēma un atzina, ka dalībvalstu tiesības, kas ir spēkā Spānijā, nepārkāpja šo konkrēto direktīvas klauzulu tomēr. Tā vērsās pie dalībvalstu tiesām, lai pārbaudītu, vai šī norma ir adekvāti īstenota Nu, šajā gadījumā Katalonijas universitātē, kur darbinieki arī atradās ļoti līdzīgos apstākļos, kā nu, padzirdējām no lūguma raksta autoriem. Nu, kopš tā laika ir ienācies arī Spānijas augstākās tiesas lēmums, kas uh, lēma, ka šie līgumi nav spēkā. Tādēļ, ka nav adekvāti īstenotas dalība valsts tiesību normas. Komisijas viedoklis šeit ir tāds, ka šis tiesas eh, nolēmums eh, interpretē dalību valstu tiesības, kas varētu dot eh, arī legālas tiesības Valencijas universitātes darbiniekiem. Kā es sacīju, Eiropas tiesa atzina, ka Spānijas tiesības nav pretrunā direktīva. Nu, Pirmsēties zina, ka daudzas, daudz lūgumu rakstu nonāk šajā komentēja attiecībā uz šādu fiksētu laika līgumu izmantošanu. Spānijā, un esam uzsākuši sarunas ar Spānijas varas iestādēm, lai raudzītos, kādi pasākumi tiks veikti vai varētu tikt veikti, lai to atrisinātu. Un nešaubos, ka mums būs iespēja šo jautājumu apspriest padziļinātāk uh, ar jums kādā nākotnes sanāksmē. Pēc tam, ka varēsim ziņot, kāda tad ir iznākuma mūsu sarunām ar Spānijas valdību. Paldies! Vārds kolēģiem! Uždāneps kundze pieteiksies, lūdzu. Jā, paldies! Eh. Priekšsēdētāji, esmu gandarīti par komisijas eh, sniegto atbildi, jo komisija pieminēja, ka ir arī eh, tātad eh, pieejama judikatūra, mm, ko varētu izmantot lūgumrakstu autori. Nu, te viennozīmīgi mēs runājam par diskrimināciju. Jo galu galā par vienu to pašu darbu jāsaņem vienlīdzīgs atalgojums. Es pat 15 gadus strādāju par lektoru Latvijas universitātē un, eh, un, un eh, tāpēc izprotu kolēģi pieminēto problēmu. Es esmu arī nodarbinātības komitejas locekle, nodarbinātības sociāla lietu komitejas eh, locekle, un te ir, mēs nepārtraukti runājam par to, ka šie fiksēta laika, tātad īstermiņa līgumi, ka tas nav nekāds risinājums. Tas nav risinājums daudzām problēmām, kas tiek ierosināts, tad, lai cīnītos pret bezdarbu vai cīnītos pret algu samazinājumu un citiem taupīgumu pasākumiem, ar ko daudzās dalība valstīs tādā kā nācies saskarties, tāpat arī Latvijā un Spānijā. Lūk, un mans priekšlikums, es nevēlos atkārtoties, jo Komisijai bija labi argumenti par direktīvu un par to, ka viennozīmīgi ir pārkāptas eh, šīs 99. gada direktīvas normas šajā gadījumā. Es aicinu atvērt šo petīciju lūgumu rakstu atklātu, nosodīt vēstuli attiecīgām Spānijas eh, varas iestādēm, kur mēs minējam savas eh, bāžas, savu neizpratni. Un šo lūgumu rakstu pārsūtīt arī uz Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju informācijai un reakcijai. Jo, kā es sacīju, mēs uh, esam cilvēši vairākus uh, failus par šo jautājumu izanalizējuši tad šo jautājumu no vairākiem leņķiem. Paldies, Albijas konsults. Gracias, prezidentā. Paldies, priekšsēdētājs. Nedrošība darbā ir drāma, ar kuru mēs saskaramies Spānijas valstā. Aizvien vairāk ir strādājošo ir ar terminētiem darba līgumiem, ar mazāk darba tiesībām, un šī darba nedrošība, kā mēs to varējam pārbaudīt pateicoties eh, lūguma rakstiesniedzējiem, ir sasniegusi arī valsts universitātes Eh, izmantojot tādus posteņus kā asociētie profesori, kas ir augsti kvalificēts lēdz darba spēks. Esmu eh, pārsteigta, redzot skaitļus, ka 40% no mācību spēkiem ir uh, da, posteņi ar e, nedrošību nodarbinātību, ar mazāk darba tiesībām, ar mazāk atalgojumu. Es domāju, tas ir dramatiski gan strādājošiem, gan universitātei, kā valsts servisa sastāvdaļai. E, uzskatu, ka Mums eh, jāskata, kas notiek valsts iestādēs, protams, tās ir dalībvalsts kompetences un autonomas kompetences, tāpēc mēs varētu arī uzrunāt eh, autonomu apgabalu institūcijas. Es domāju, ka komisijas atbildi ir skaidra. Ja tiek pārkāpti Eiropas normatīvi un eh, pagaidu strādājošo darba nosacījumi nevar būt sliktāki nekā pastāvīgiem strādājošajiem nevar eh, kat, gadu pēc gada tikai pagarināt terminētos darba līgumus, un es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, sazināties ar attiecīgajām lēmēju iestādēm. Tad, kad komisija norāda, ka tas ir jārisina valsts justīcijas ietvaros, tad es uzskatu, kā lūguma rakstu iesniedzēji ir nonākuši līdz mums pēc tam, kad viņi ir mēģinājuši šo problēmu atrisināt Spānijas valstī un pēc tam, kad viņi ir uzrunājuši justīcijas iestādes. Un ja nav bijuši risinājumi, tad es saprotu, kā lūguma rakstu komiteja varētu šo prasību darīt zinām attiecīgās valsts autoritātēm un tagad eh, neliela atkāpe, arī tā būs politika, politiska, piebildīšu, kā nodarbojos ar politiku šajā komitejā, strādāju parlamentā un arī tāpēc, ka nedrošība darba apstākļos, vidas aizsardzība, upura aizsardzība, tas viss ir sekas lēmumiem, ko pieņem vai nepieņem mūsu valdības, un tāpēc mēs nevaram nodalīt vienas lietas no otrām, un es uzstāju, ka tas viss, par ko runājam mēs šeit, ir politika, darba apstākļi ir politika, apkārtējā vidi ir politika, tie ir politiski jautājumi, kas mums ir jāskata caur politikas prizmu. Jo dialogs un politika ir tāpēc, ka mēs, eh, tāpēc, lai mēs strādātu šajā komitejā. Darina. Paldies, ka tik cilvēcēt arī izteicāties, tas tiešām ir liels tikums. Tagad vārds Bekara kungam, lūdzu. Paldies! Eh. Es vēlos pateikties cilvēks autoriem. Skatos situācijas patreizējo aprakstu. Nu, pirmkārt, komisija arī ir ļoti pamatīgi izpētījis šo lūgumu rakstu, balstoties uz to, ka arī tiesas nolēmums attiecībā uz šo klauzulu un tā. Un tieši šīs klauzulas, ko jūs pieminējāt, tātad, kas figurē Eiropas Savienības tiesībās, ir kļūstas par dalībvalstu tiesībām. Tas ir transparents dalībvalstu tiesībās, tādēļ tas nozīmē, ka jums sākumā jāvēršas pie jūsu valsts justīcijas iestādēm. Bet es piekrītu jums, un, un arī Gusmēns kundzes aizrautība arī vēlreiz apliecina to, ka valdības ne, nevienmēr nav, tu nu, lūk, nevainojams šo tiesību īstenošanā pašmāju tiesībās, pat ja runa par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tad es piekrītu, ka ietekme, kas ir mūsu rokās, nu tādā ziņā, ka mums ir tā saucamais soft power, kā to reizēm sauc, tā, tā maigā vara, ka mums tā reizēm jāizmanto. Un pie tā piedarās arī tas, ka mēs vēršamies pie attiecīgām iestādēm. Mēs šeit uh, arī vēlētos, ka šī lieta nonāk nodarbinātības komitejā. Nu, tur ir spēcīgas personības, kuras eh, arī varbūt no savas puses var neskādu pienesumu šajā jautājumā, tā teikt, segmentu šīs lietas skatīšanu. Es domāju, ka viss šeit skatās jomas eh, eh, skaidri attiecas uz nodarbinātības tiesībām un, un šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, nevienlīdzīgs atalgojums, tā, tā viss ir diskriminācija. Un tas viss liecina par to, ka, ka civilizētā Eiropas valstīm tomēr ir jāsņem šās tiesības, bet nu vēlreiz uzsvēršu, ka mēs vēlamies arī, arī pieprasīt to, lai šīs tiesības jūsu valstī ar mums palīdzību tiek realizētas. Un atvainojos, un arī šajā ziņā es arī iestājos par to, ka, protams, šis lūgumraksts paliek atvērts, līdz kamēr vismaz nodarbinātības eh, komiteja arī sniedz savu atziņumu. Un tādā eh, noteikti nodrošināšu jums atbalstu arī šeit. Paldies! Mr. Marijas. Marijas kungs, lūdzu. No diskusijām izriet, ka gan Spānijā, gan arī citās valstīs notiek šāda parādība. Jau Grieķi mums ir tāda sistēma. Mums ir 307. Eh, prezidenta eh, dekrēts, eh, rīkojums Tie ir zinātnieki, kas tiek pieņemti darbā uz trim gadiem, taču viņiem nav tādas pašsalgas kā tiem, kas pastāvīgi strādā universitātē. Un, protams, tiek pārkāpta 1999. gada direktīva, jo arī šajā gadījumā ir minēts, kā darba ņēmēji, kam ir ierobežots darba līgums, uh, jābūt tādām pašām uh, tiesībām kā tiem, kas ir uz eh, pastāvīgi darba paņem darbā. Es nevēlos kaut ko diktēt eh, Spānijas kolēģim. Jā, jā ir eh, vairāk kārt atkārtojusies šāda situācija, ka viņiem ir ierobežots darba līgums, tad viņiem ir tiesības pieprasīt, lai tas tiek pārvietots uz pastāvīgi darba līgumu. Es arī esmu gadiem darbojies ar Temskā vidē, Grieķijā. Un tas attiec arī uz 307. rīkojumu mums Grieķijā, gan arī uz to, kas notiek Spānijā. Un otra lieta, kam ir nozīme, es to nedzirdēju, nu var jau būt, ka eh, es eh, to no monitāra nesapratu, un eh, kamēr es vēl biju ceļā, kaut kas jau tika sacīts. Ir arī ietekme uz pensiju, jo ja viņu alga ir mazāk, tā tad arī viņu pensijas būs zemākas. Uh, Tātad diskriminācija attiecas ne tikai uz to summu, ko viņi saņem šodien un viņa nodarbinātības noteikums, bet arī to, kad viņi varēs doties eh, pensijā un kāda būs viņa pensija tās apjoms. Kā jau teica citi kolēģi, tiek eh, pārkāpta direktīva no 1999. gada. Tā tad viņi var vērsties Spānijas tiesās, uh, pieprasot, lai valdība ievēro direktīvu. Protams, Tad rodas jautājums, ja tāda ir Spānijas prakse, tad cik lielā mērā e, to var vispār uzskatīt par ēstiesību aktu pārkāpumu. Tātad saglabājam atvērtu šo lūgumu rakstu, vēlamies gūt atzinumu no nodarbinātības sociālo lietu komitejas, bet te, protams, ir runa par politisko izvēli, par elastību, politisko izvēli par to, ka ir. Uh, darba ņēmēji, kam ir nenoteikta darba līgums, neierobežot un citiem, kas ir ierobežots. Un tad būtu labi to sistēmā, lai būtu vienāda procedūra. Universitātēs jāievēro likums, un, jo arī universitātēs un juridiskajās fakultātēs tiek mācīta likuma ievērošana. Paldies. Lies paldies vēlos atgādināt kolēģiem, ka šorīt koordinatoru sanāksmē mums noritēja diskusija Tad mēs arī apmainījāmies ar viedokļiem un izteicāmies par 22. novembra publisko uzklausīšanu, kas būs par uh, darba ņēmēju pagaidu līgumu tiesību aizsardzību. Tātad aicināšu lūgumrakstu iesniedzējus sakot. Uh, Šai uzklausīšanai jūs varat to klausīties arī Valencijā, jo tā tiks pārraidīta internetā. Sanāks milgs apmēr vairākas stundas, iesaistīsim vairākas iesaistītās puses. Mēs arī apspriedām to, ka parasti tie būtu tādi uzņēmumi kā McDonald's, piemēram, mums bija viens lūgumraksts pret McDonaldu, kas ļaunprātīgi izmanto darba ņēmējs, bet tagad mēs runājam par universitātēm. Tātad šādi darba devēji ir ļoti dažādi, un tas ir kaut kas, pret ko mums visiem būtu jāvēršas. Un šai ziņā mums ir jāapvieno darbs ar Eiropas komisiju, jo mēs nevaram atļauties kaut kādu starpiestāžu cīniņu, kurš ko darīs. Mums ir jāsniedz atbilde. Uh, Eiropas pilsoņiem. Tātad tā ir jābūt mūsu prioritātei. Es domāju, mums šis lūgumraksts jāsaglabā atvērts. Nosūtīsim to arī nodarbinātības komitejai informācijai. Un, kā jau dzirdējām, un te uh, eh, citai komisijas pārstāv ir liecības par diskrimināciju šai gadījumā. Es jūs arī mudinu vērsties eh, Nacionālajā tiesā. Uh, jo tūlītēja rīcība būtu saistīta ar tiesāšanos Nacionālajā tiesā. Un tad var būt turpinājums, tad, ja jūs varat sniegt informāciju sekretariātam, un tad skatīsimies, kā attīstās notikumi tālāk pēc uzklausīšanas. Un tad redzēsim, vai mēs varam panākt tālāku dialogu ar komisiju par šo lietu. Tā, es ierosinu rīkoties, vai ir kādi iebildumi, vai tā arī rīkosimies. I'd like to hear you. Es vēlos dzirdēt arī jūsu ieskatu, jo šī nav ļoti vienkārša lieta. Tad aicinu jūs vēlreiz izteikties, lūdzu. Muchísimas gracias. E, paldies. Mēs vēlamies pateikties komitejai par attieksmi, par efektivitāti, saskaroties ar mūsu problēmu, problēmu, kas ir svarīga lielam strādājošo kolektīvam, bet arī mūsu studentiem, kur ir mūsu nākotne. Uh, jo tas, ko mēs viņiem nododam, tas nav visai pozitīvi. Bet arī gribu runāt par tiesisko ceļu. Mēs to esam mēģinājuši izmantot, taču vēlos norādīt, ka tikai tiesa ceļā šo sistēmu šo nevarēs e, novērst. To mēs varam izmantot tikai apostoriorī gadījumos, kad jau kaut kas ir noticis. Un šī ir situācija, kad ļoti daudz cilvēki e, nevar izmantot. Es domāju, ka mūsu valdības, autonoma apgabala val vai e, valsts valdība apzinās. Es tāpēc aic, uzskatu, ka mm, eh, jūsu komiteja varēs sagatavot, vai tas būs ko, eh, komunikē vai cita veida paziņojums. Es nepārvaldu jūs izmantoto terminoloģiju, bet tekstu, kas varētu mums eh, būt noderīgs darba kolektīvam un ikvienam atsevišķi, un lai varētu atrisināt šo situāciju, kas ir ļoti, ļoti sāpīga visiem. Thank you very much. And with this... Lielas paldies. Un ar šīm izmaiņām, protams, mēs turpināsim skatīt šo lietu. Taču, kā jau jūs sakāt, tas ir sistemātisks pārkāpums. Tas nav kaut kāds atsevišķs gadījums. Es domāju, mums arī vajadzētu nodrošināt, ka Valencijas reģions saņem šo informāciju, ka mēs sekosim notikumu kaitē. Taču mums arī tāpat kā Marijas kungs sacīja, <clears throat> ir jāņem vērā, ka tas ir kas tāds, kas attiec visām dalībvalstīm. Tātad tam ir sistemāt, sistemātisks raksturs. Tas ir tikai viens piemērs, taču problēma ir daudz plašāk. Tas attiec arī uz Upsalas universitāti, uz Atēnu universitāti un citām universitātēm. Tātad mums tad ir jāsako. Un es zinu, ka Mums šeit ir Valencijas biroja pārstāvis. Zinu, ka jūs esat piefiksējuši šo lietu un ka jūs arī ziņosiet atpakaļ reģionālajiem varas iestādēm par šo lietu. Labi, tad šādi rīkosimies, jā? Lieliski. Lielas paldies. Paldies, ka ieradāties. Un paldies visiem, kas bija iesaistījušies. Tagad pāriesim pie nākošā lūguma raksta, kas arī ir no Spānijas. Bet mēs karam vas lielu virkni lūgumu raksts, kas nāk no Spānijas. 0161 lūgumu raksts par Eiropas centrālās bankas banku praksi un lūgumu rakstu iesniedzējiem būtu jābūt klāt. Susāna Fernandes un Alberto Sarantantander. Lūdzu, vārds jums. Buenas tardes. Esiet sveicināti ar jūs atļauju pirmkārt. Eh, paužu savu eh, patīkamo pārsteigumu redzot eh, prezidentūrā tikai sievietes. Ar liel, mums ir liels gods uzstāties šajā kom, komitejā mēs saskaramies ar likumdošanu Spānijā, kura nerespektē direktīvas, kur, kas ir pieņemts tā skaitā parlamentā, un mums ir jārunā par nopietnajiem gadījumiem, attiecībā uz uh, eh, hipotekārajiem kredītiem un uzņēmumiem, uh, kas saskars ar šīm problēmām un tādējādi apgrūtina Spānijas eh, patērētāju dzīvi. Mūsu valdība transponē direktīvas, izmantojot stingrās taupības politikas. Tas ietekmē uh, iedzīvu pilsoņu dzīvi, un mēs uzskatām, ka komisijai ir jāpiemēro sankcijas mūsu valstī par termiņu neievērošanu. Tas nozīmē, ka mūsu valdība atklāja datus par saviem pilsoņiem, finanšu institūcijas neņem vērā Eiropas uh, tiesas nolēmumus un parlamentā pieņemtos tekstus. Lielie uzņēmumi un finanšu sektors ir izveidojuši sociālās nedrošības sistēmu, lai eh, vei, vairotu savu peļņu. Necienīgas darba algas, enerģētiskā nabadzībā, eh, bērnu nabadzībā kas ir visabsolūtākā nabadzība 21. gadsimtā. Eiropā, kura ir jāpiedāvā iespējas. Mēs esam pētījuši un snieguši atbalstu ģimenēm atgūt eh, zaudētos mājokļus. Tas nozīmē, esam mēģinājuši palīdzēt uh, ģimenēm iegūt jaunu dzīvi pēc tam, kad politika pēc ekonomiskās atveļošanās uzsākšanas to apgrūtināja. Tāpat ir jānovērš lielās kļūdas, ko ir pieļāvušas bankas. Tāpēc pirms gada mēs uzsākām lūgumrakstu eh, procedūru Eiropas centrālajai bankai, tiesību sargam, uh, un nepanākošie risinājumi. Mēs uzrunājam lūgumu rakstu komiteju, lai parlaments aicinātu ECB piemērot lielāku caurskatāmību bankas, produ, banku produktiem. Tas attiecas uz parādus, pārpirkšanas programmām, gan privātiem, gan valsts parādiem. Mums ir ļoti grūti noskaidrot, kā šīs transakcijas tiek īstenotas un kāds ir investīciju liktenis. Tāpēc, ka ļoti daudzas investīcijas nonāk ne, neskaidros darījumos, un par tiem izteiksies mans kolēģis. Tāpēc aicinām ECB piemērot caurskatāmību, uzsniegt informāciju pār uh, finanšu iestādēm, kas ir pārdevušas savus aktīvus, taiskaitā hipotekāros kredītus. Mums ir nepieciešams arī atbalsts lai risinātu problēmas ar Spānijas banku, kad tiek pārdoti mājokļi uh, ar kredītu. Mēs vēlamies izvairīties no jaunas pārsteigumu hipotēkas mēs pilsoņi uzturam eh, visas institūcijas, tā skaitā Eiropas parlamentu. Mēs vēlamies apzināties, kur tiek izmantot šie līdzekļi, un mēs uzstājam, lai mūsu tiesības tiktu ievērotas. Eh, Turpinot šo līniju, kā jau man kolēģi sacītu, mēs vēlamies, lai lūgumrakstu komiteja pieprasītu no ECB izpildīt savus pienākumus un aizstāvētu visu to pilsoņu tiesības, ko skar šādu veidu praks, eh, šāda veida netaisnīgām praksēm. Mēs redzam, ka finanšu struktūras uh, ir pārdevušas savus eh, kredītus un nodarbojas ar spekulāciju. Ir nepieciešams maksimālā veidā regulēt darbības un, un nodrošināt datu piekļuvi faktiem. Tāpat ir. A todos los, todos los fondos problemáticos recomprándolos ellos mismos. Hipotēkas eh, ir nonākušas privātajos fondos un eh, tūksto, tūkstošiem iedzīvotāju ir nonākuši ļoti nedrošās situācijās. Tāpat ir e, pārstāvēta tāda persona kā investoru pārstāvis. Vēlāk e, šī e, šāda persona pazūd. Spānijas izpildu vāra piešķir lielas pilnvaras pārvaldības uzņēmumiem. Correcto. en su Real Decreto 2015 da estas atribuciones. 2015. gadā eh, lēmums piešķir pilnvaras pārvaldības uzņēmumiem, tāpat arī investīcijām. Tādējādi mums tiek atņemta daļa ienākumu. Sin posibilidad de defensa ante todas estas. Tad, kad mēs pārbaudām, kā Spānijas banka ir turpinājusi šo darbu, mēs redzam, ka eh, mūsu hipotekārie kredīti uh, ir tikuši pārdoti citiem turētājiem. Eiropas centrālā banka tās rīcībā ir šie dati, finanšu struktūrām ir pienākums informēt regulāri par to, kā attīstās šie fondi attiecībā uz aizdevumu. Un būtu ļoti vienkārši noskaidrot, kādā fondā atrodas mūsu hipoteka. Mēs vēlamies aizstāvēt mūsu mājas, mūsu ģimenes, un pamatiesības Eiropas Savienībā. Paldies! Lielas paldies! Es vēlos aicināt komisijas pārstāvu Erhardu Kunku vai arī Vilēgas mm, mm, Martas kundze izteikties. Lūdzu, sniedziet atbildi. Paldies! Erhard Kungs, uzstājas. Mēs esam dzirdējuši plaši ieskatu, un es patiesībā aprobežos ar to, par ko lūgumraksts vispār ir. ECB tiek mudināta vai nu mudināt e, Spānijas vārtspapīru komisiju izveidot reģistru savu veidu um, datu bāzi visai informācijai, un otra daļa, ja pareizi saprotu, ir par to, ka tiek modināta ECB sniegt informāciju par tiem produktiem, kas ir nopirkšai jomā. Tātad EPS pamatoties uz e, hipotekāriem kredītiem, tāda šī informācija jāpublisko. Es saprotu, ka lūguma raksti iesniedzējs pieprašo informāciju. Tāpēc, lai zinātu, kur pēc aizdevuma pārdošanas e, aizdevums tiek ieguldīts, kur tas nonāk, lai varētu sevi aizsargāt tiesā, ja tas būs nepieciešams. Un es lasu lūgumrakstā, ka tur varētu būt problēma ar to, ka bankas turpina iekasēt maksu, kas man ir mazliet neskaidri. Tā es saprotu lūgumrakstu un to es tad vēlēs pieminēt. Lūgumrakstu iesniedzējs piesniedzējs acīšu, ka viņi jau ir runājuši par to ar e ECB un Eiropas ombudu. Abas iestādes ir atbildējušas, ka nav ECB ziņā sniegt šo informāciju, jo tas nav ECB pienākums, un, diemžēl, man jāsaka lūguma rakstiesniedzējiem, ka es varu izdarīt tādu par secinājumu, īsti paskaidrošu, kāpēc tā. ECB ir publiska iestāde, sabiedriska iestāde, un Tā ir pienākums, uh, kā prudenciālam uzraugam rīkoties saskaņā ar kompetencē, kas tiek piešķirta dibināšanas regulā SSM, tātad vienotajam uz, uzraudzības mehānismam. Bankas kompetences nevar tikt pārsniegtas, tās ir tikai tādas, kādas ir minētas. Tas nozīmē to, ka ECB ir atbildīga par prudenciālo banku un kredītiestāžu uzraudzību. Un tikai par to. Tātad ECB nav atbildīga par Spānijas hipotekārajiem vai vērtspapīrošanas fondiem. Un tā ir pašu banku atbildība. Un ECB nevar te uzņemties atbildību. Spānijas svarspapīra tirgu uzraudzītājs ir, ja uzraugs atbildīgs par šiem tirgiem. ECB nav super, super uzraugs. Tā ziņā, ka ECB ir jāpieprasa, lai Spānijas uzraks kaut ko dara. Taču ECB to var darīt tikai banku jomā, nevis vērtspapīrošanas instrumentu ziņā, jo šeit ECB dibināšanas regulā vai tajā regulā, kas veido vienotu uzraudzības mehānismu, nav paredzēts kompetences Eiropas centrālajai bankai. Tātad pirmkārt, šī lieta nav ECB kompetences, un ECB, kā jebkur cita publiska iestāde, ir eh, atbildīga par savu pilnvaru ievērošanu, citādi tā pārsniegs e, likumu, likuma piln, likumā noteiktās pilnvars, un tad tas kļūst nelegāli. Un tomēr esmu noklausījis, ko lūgumrakstiesniedzējs teica. Lūgumrakstiesniedzēji minēja, ka viņi vēlas zināt, kur hipotekārais kredīts beig beigās nonāk, ja tas tiek pārdots, kam tas tiek pārdots un ar kādiem priekšnoteikumiem. Tas ir jautājums, kas tiek skatīts civiltiesībās, un tas, tās savukārt ir nacionālo tiesību aktu pārziņā, ja neskatās ļoti ierobežots gadījums. Tātad Eiropas tiesība akti šeit nevar būt par vadlīnijām. To es vēlos sacīt pilnīgas informācijas interesēs. Runāj par otro lūgumu, ka ECB būtu jāiz, jāpublisko informācija par produktiem, ko tā šajā jomā ir pirkusi arī par labu tiem, kuri tātad eh, kredītu turētāji vai tie, kā privātie patērētāji tiek skarti. Arī šajā gadījumā Eiropas centrālā banka ar vienu ir publiska iestāde un tā ir jārīkojas saskaņā ar tiem noteikumiem, kas ECB ir jāievaro. ECB pērk iegādājoties šos produktus šos produktus pērk tāpat kā jebkur cita trešā puse, un līdz ar to Eiropas centrālajai bankai nevar izvirzīt papildu prasības kaut ko atkli, atklāt par konkrēto viņu pārkamā produktu struktūru, tā ir pirmā lieta, un otrkārt, tas pat iespējams visticamāk būtu pret datu aizsardzības un uzņēmumu informācijas aizsardzības noteikumiem, ja ECB šādu informāciju publicētu, jo visi tie, kas ir iesaistīti šajā darījumā no otras puses, ir tiesīgi uz datu aizsardzību un privātumu. Eiropas centrālajai bankai nav pilnvaru šādu informāciju atklāt. Tātad, rezumējot, būtībā var teikt tā. Nav juridiska pamata, lai Eiropas centrālā banka atklātu šo informāciju un nav arī juridiska pamata Eiropas centrālajai bankai mudināt Spānijas vērtspapīru uzraugu šādu rīkoties, atklāt šo informāciju vai ievākt to. Un juridiskais pamats nepārprotam ir vajadzīgs, lai Eiropas centrālā banka varētu juridiski pamatot rīkoties, un tā šajā gadē to darīt nevar. Paldies. Paldies, vēlos aicināt kolēģis piedalīties šajās debatēs. Marijas kungs, lūdzu. Jā, prezidē. Priekšsēdētājs kundze, paldies vispirms draugiem no Spānijas, kas ir izgaismojuši visus šos tēmats. Ir divi tēmati, kas manā skatījumā ir atšķirīgi. Pirmkārt, pirmai tēmai ir saikne ar Eiropas centrālās bankas kā investora un uzrauga lomu. Un otrais temats ir saistīts ar NPL, neapmaksātajā aizņē, aizņēmumi, kas mums visi interesē. Pirmkārt, vairāk kārt, un arī es pats esmu teicis, ka Eiropas centrāla bankā ir interešu konflikts. Tas ir tāds, ka no vienas puses tā ir monetāri neatkarīga iestāde, tā ir sistemātiska uzraudze, uh, Eiropas bankā tātad 80% lielo banku uzrauga ECB, tā skaitā arī lielā Spānijas bankas. Tā ir trojkas locekle un arī uzrauga dalībvalstis, kas ir mm, ar eh, referendu, ar um, memorandu saistītas. Uh, Un sanāk, ka šai bankai ir e, četras sepuras, bet, e, dragi kungs, nevar valkāt četras procentus vienlaik. Ja Eiropas centrālā banka piedalās kvantitatīvajā e, mīkstināšanā un arī e, Eiropas bankas tā dara, tad ko tās dara? Tā spērka obligācijas, tad esmu vairāk kārt prasījis, dragi kungam, kā Eiropas centrālā banka pērk e, Grieķijas centrālās bankas obligācijas, bet šī banka nav. Uh, uh nepiedalās uh, eh, uh, kvantitīvai īstenīšanā, bet uh, Grieķijas centrāla banka par to ir maksājusi jau 42,5 miljārdus. Es uzdevu jautājumus, man netika uzdots, uh, atbildēts man jautājumu, kādas obligācijas ir nopirkusi. Grieķijas banka vai Deutsche Bank eh, obligācijas Grieķijas banka ir pirkus. Dragi kungs, man teica, nevaru jums sniegt šo informāciju, viņš grib aizsargāt investors. Bet tad man rodas jautājums, kā mēs varam zināt, kuras, kuriem uzņēmumiem snieg, tiek sniegts atbalsts pateicoties kvantitīvai mīkstināšanai. Spānijas centrālā banka, Eiropas centrālā banka ir nopirkuši obligāts no piecām lielām Spānijas bankām. Un neviens cits vai nevajadzētu būt caurskatāmam šim tematam, vai mums tas nebūtu jāizskata Grieķijā. Grieķijas valsts banka ir nopirkusi eh, Eiropas centrālās bankas obligācijas, un pēc tam ar tiem tad tika maksāti fra, fra, par fraportu, un tad pēc tam tika finansēta šādi 14 reģionālās Grieķijas lidostas. Un tad Eiro, eh, Grieķijas centrālā eh, banka ir eh, pieprasījusi ESM no Grieķijas bankas, kaut arī iepriekš Grieķijas banka bija pērku, pirkus viņa obligācijas. Mums jāredz, kā Eiropas centrālā banka rīkojas ar kopīgiem līdzekļiem. Jāredz, kā ar tiem rīkojas Grieķijas un Spānijas valsts banka. Jāskatās, kas notiek ar mm, privāto aizdevumu NPL, jo par eh, lēcu virumu tiek pārdot šie aizdevumi. Un tie, kas var vienkārši ķers tiem klāt, un tad pēc tam viņi cilvēkus eh, izraida no viņu Uh, dzīvokļiem. Mēs esam redzējuši briesmīgas ainas Spānijā, ka veca gadagājuma cilvēki tiek vienkārši izmest no viņu mājām un es baidos, ka līdzīgi notiks arī Grieķijā, ka tagad tiek atļauta elektroniskā izrūpēšana. Tad nevar pārdot vienu aizdevumu un tas, kurš bija uh, ņēmis aizdevumu, nezina, kāda ir, aiz, kāds ir aizdevuma lik, liktenis, un viņš nevar izsekot, kas tur notiek. Un notiek neticams lietas. Uh, jo privātās bankas Spānijā saņēma 50 miljardus eiro, lai tiktu glābs. Grieķijā tā saņem pār par 200 miljardiem eiro. Kurš šo naudu iedeva? Šīs, šo naudu būtībā maksā Spānijas, tad Grieķijas nauda. Un memorandi tad ir iedarbināti un samazinājušās algas un pensijas nav tā kā. Uh, Eh, komisija saka, ka nav nevienam nekāda informācija jāsniedz nevienai bankai, kur palika šie neapmaksātie kredīti, kur vai tie tika pārdoti distress fondiem vai citiem, protams, par kaut kādu lētsviru un vienu. Un tad vēl ir jāsaka, ir atbildes un risinājumi, jo Kiprā ir pareizs risinājums. Saskaņā ar to ir paredzēts, ja banka pārdod privāta personas aizdevumu, kaut tas būtu, teikam, hipkotārais kredīts 100 eh, tūkstoši eiro apjomā. Un tad uh, distress fund, fonda banka to pārdod uh, par lētu mm, mal, mal, mm, maksu, piemēram, 3000, tad tā ir pienākums informēt sākotnējo aizdevumu ņēmēju, vai tas ir gatavs maksāt 3000 eiro. Un tā tas notiek Kiprā, bet Krieķijā ne. Un mums ir piedāvājums par fondu uh, aizņēmumu ņēmējiem, tad tas būtu ar segumu 4,5 miljonu eiro. Un tad vienkārši ir paredzēts, ka ar distress fondu, ar tā piedāvājumu, tad var samērot uh, sākotnējā aizdevuma ņēmēja iespējas. Tad Jānī kungs aizvakar nosūtīja vēstuli Dragie kungam, un tur viņš apsūdz Eiropas centrālās bankas politiku, jo aizvakar ECB pieņēma noteikumu saskaņā ar kuriem bankas varēs tikt vaļā no neapmaksātajiem aizdevumiem un līdz ar to bankām ir tagad pienākums savās bilancēs ierakstīt septiņgadu laikā tos aizdevums, kas ir apmaksāti ar hipoteiku, un desmit gadu laikā tos aizdevums, kas ir patērētā aizdevuma. Un Dragi kungs, uh, ā, un tā Jānī kungs teica, ka dra, Dragi kungs nevar tu, pieņemt lēmumu par to viens pats, un tā Jānī kungs, es domāju, šai ziņā. Uh, Eh, runā arī mūsu visu vārdā, ka tas attiec uz Eiropas centrālo banku. Un tā Jānī kungs tārāk, dragi, dragi kungam sakam, ja šāda taktika turpinās ECB arī turmāk, tad tas novedīs pie, tā pie stāžu krīzes, jo mūsu parlamentam ir tiesības skatīt noteikums par neapmaksātajiem aizdevumiem. Tā tad es domāju, ka ECB šeit ir jānāk un jāizstāv savs viedoklis. Uh, Tātad pirmkārt šis lūgumraksts jāpatur atvērts, tad mums jāinformē e, um, ekonomikas monetāra lietu komiteja mums personīgi jāinformē tā Jānīkungs, ja es uzskatu, ka šis lūguma raksts ir saistīts ar to vēstuli, ko viņš nosūtīja Dragi kungam, tas ir tas pats temats. Mums ir jāpieprasa, lai Eiropas centrālā banka šeit nāk mūsu priekšā, jo tā ir pienākums mums sniegt atbildes. Jo tas, tā ir vispēcīgā organizācija, neviens Eh, tā ir neatkarīga iestāde, taču tā netrīkst uzskatīt, ka tā ir nekontrolējama iestāde. Paldies. Alvio kundze, lūdzu. Gracias. Paldies. Ir tiesa, ka problēma ar mājokļiem Spānijā ir ļoti nopietnā, smaga un tas tā izraisa patiesas traģēdijas, personas, kas paliek bez dzīves vietas, personas, kuru visi mūža uzkrājumi izgaist, tāpat ir bijuši pašnāvību gadījumi saskaroties ar izlikšanu no dzīves vietas. E, šīs e, situācijas ir saistāmas ar stāvokli finanšu tirgu, bet mēs zinām, ka aicinām komisija nostāties pilsoņu pusē un nevis finanšu institūciju pusē. Mūs pārsteidza Eiropas komisijas atbildi, jo pirmkārt tika paziņots, ka Eiropas komisijas kompetencē tas neietilps, bet gan ECB. E, savukārt tas neietilptu arī ECB kompetencē. Un beidzot, mēs nonākam pie situācijas, kurā visi apgalvo, ka viņi nav kompetenti, kompetenti to skatīt. Tas, kas man izbrīna, ka ir Eiropas direktīva par informāciju patērētājiem. Un tad, kad Eiropas centrāla banka vai komisija vai cita institūcija ir atbildīga par to, ka tiek ievērota Eiropas direktīva par informāciju patērētājiem. Un ja kāda valsts ne izpilda caurskatāmības pienākumu, tas ir nopietns pārkāpums un ir jāpiemēro sankcijas. Vai to veiktu komisija vai centrālā banka, manuprāt, tas būtu jādara e, komisijai, ir skaidrs prasība šajā direktīvā attiecībā uz informāciju, caurskatāmību, un tāpēc pie mums ir ieradušies lūguma rakstu iesniedzēji, kuri pat nepieprasa, lai viņu uh, uh, hipotekas tiktu pārdotas uh, šiem um, ehm, maitasputnu fondiem, bet vienkārši, lai viņi varētu izvairīties no izlikšanas no mājokļa, lai viņi nepaliktu uz ielas. Tāpēc es saprotu, ka šeit ir kompetences no komisijas puses, un es tāpēc uzrunāju komisiju, jo, manuprāt, šeit ir runa par direktīvu, un ir jāpieprasa tās uh, ievērošana, tāpēc aicinu to sazināties ar Spānijas valsts. Tāpat es vēlos jautāt eh, komisijas priekšsēdātājai, vai mums kā lūgumrakstu komitejai ir iespēja uzrunāt uh, Eiropas centrālo banku, jo, manuprāt, uh, tas būtu jāveic kaut kādā veidā, lai izklāstītu situāciju, informācijas trūkumu lietotājiem par to, kurš ir hipotēkas turētājs un šajā sakarā šīs bažas darīt zināmas Eiropas centrālajai bankai. Manuprāt, tas būtu viens no veidiem papildus tam, ka mēs uzrunātu Spānijas lēmējas tādas, lai noskaidrotu, kāpēc netiek pildītas Eiropas direktīvas par informāciju patērētājiem. Es Ja kolēģi piekrīt, ja tam piekrīt lūguma rakstu iesniedzēji, piedāvātu abus šos ceļus no vienas puses informēt Eiropas centrālā banku, no otras puses uzrunāt Spānijas autoritātes, lai tās uh, tiktu informēts, ka šāda sūdzība ir saņemta. Manuprāt, tāds būtu priekšlikums no mūsu puses. Paldies! Excellent. Would the... Un nu, teicam, vai um, lūguma rakstā autori vēlētos ko piebilst uh, pēc izskanējušiem komentāriem. Tā tad lūdzu. Paldies. Mēs saņēmām komisijas atbildi. Mēs nevaram pilnībā nekam piekrist no komisijas sacītā. Uh, vai nu mēs ne, ne, nepietiekam izteicāmies, vai nav viss prasts lūgumrakstas saturs. Šīs lūgumraksts ir balstīts uz Eiropas direktīvu un ir izklāstīti noteikumi par ECB prudenciālo uzraudzību. Šajo regulā papildus prudenciālai uzraudzībai pastāv vesela noteikumu rinda, kas attiecas uz šo tematu. Un šajā noteik, regulā ir iekļauta sadarbība ar Spānijas banku un patērētāju aizsardzību. Vēl viens jautājums, tā, kā tas pats, ko um, mēs dzirdējām šodien, mēs jau dzirdējām pirms pāris gadiem no komisijas puses, kad tika lūgta Spānijas banka publicēt pielikumus ar uh, attiecīgajiem aktīviem, bet gan banka, gan pārvaldītāji uzņēmumis nesniedz piekļuvi, mēs saņemam fotokopiju par tūkstošiem hipotēku, kuru, ar kuriem mēs nevaram pietiekami iepazīties. ECB gadījumā mēs lūdzam tikai izpildīt pašiem savus noteikumus un Eiropas regulu eh, 1024, 2013, lai un to, kas ir izklāstīts attiecīgajos reglamenta pantos. Papildus izklāstītajiem argumentiem šajā lūguma rakstā tajā ir daudzi argumenti ar lielu svaru un visi saistībā ar uh, šo regulu. Trešajā pantā ir runa par sadarbību starp regulēta, eh, regulatīvajām iestādēm ne tikai no ECB puses, bet ar visām iesaistītajām pusēm un tā tālāk. Tāpat 57. pusē parlamenta tiesības izveidot komiteju, kas saku, sakot šim darbam. Mēs šeit nerunājam par e, tiesām vai kredītu cesijām un it īpaši mēs runājam par to, ka tiek pārkāpts 42. pants par pamatiesībām piekļuvu dokumentiem, 38. par patērētāju sardzību un tiesībām uz informāciju. Un tas, kas nav saprotams, ka komisija atbildē atsaucas uz to, ka regulētājs izturas kā vēl viens pircējs lai gan ir vesela rinda normatīviem, kas atbalsta šo lūgumrakstu, un mēs aicinām to paturēt atvērtu, ņemot vērā iepriekš deputātu izmantotos terminus. Paldies! Paldies, Nāvis, vērst jūs uzmanību uz to, ko, kas patiesībā noticis ar šo lūgumrakstu. Nu jā, ļoti tāds sarežģīts eh, stāsts. Esam sazinājušies ar Ekon komiteju, esam lūguši viņus izstrādāt atzinumu Nu, tagad manā priekšā ir atbilde no ekonomikas komitejas, tā ir arī jūsu rīcībā, tā ir visiem izdalīta šeit tāpā. Nu, un nolasīšu, ko tad ekon ir atbildējuši šai sakarā. Viņa atbild, ka kopš lūguma raksta sastādīšanas ir būtiski attīstījušies vēstupīru tirgi. Padoma un uh, Eiro, tātad padoma nesen kopā ar parlamentu beidza trilogu sarunas, lai pirmajā lasījumā pieņemtu um, vēstupīrošanas regulu, kas vismaz daļēji atrisinās dažus no lūguma uh, raksta autoru lūgumiem. Tas tas ir spēkā 19. gada 1. janvārī. Un patiešām teksts, uh, kas uh, pagaidām ir provizorisks, bet uh, tiks, uh, par to tiks nobalsots. Uh, oktobra plenārsēdē, pēc pāris dienām tikai, tad pareigo tajā būs eh, sekojošas eh, inovācijas. Pirmkārt, eh, uzlabota caurskatāmība, prasības tātad, kas ies tālāk par Spānijas likuma 34. pantu 5 slips 2015. Un, un tiks izvaisots tātad repozitārijas vecpapīriem, ko tirkus dalībnieki un kompetentās iestādes varēs piekļūt informācijai par uh, vēstu pierašana Eiropas tirgos, tā ir skaitā arī informācija par konkrētiem aizdevumiem. Lūk, tas tiešām jauninājums, inovācija, un to ir parakstījis mans uh, kolēģis Roberto Galtieri. Nu, lūk, ņemot vērā šo informāciju, Marijas kungs, vai es varu rezumēt, vai jūs vēlaties vēl ko komentēt? Nu, lūdzu. Nē, nu, tomēr rezumēšu, ja. Tātad, paturēsim šo lūgumrakstu atvērtu vērsīsimies pie Eiropas centrālās bankas ar jaunu vēstuli. Tā skaitā iekļausim tur ekonu atzinumu. Un um, tāpat arī tā, mm, tā pieklājīgi aicināsim viņus, uh, viņiem ētā laikā ierasties, kam teicinās, nu, maz ticams, ka viņi ieradīsies, bet, nu, katrā ziņā pieklājība jau nekad nenāk par skādu, kā es uh, to vairāk kārt esmu šodien uh, sanāks neieuzsvers. Protams, eh, eh, Eiropas Centrālajā bankā ir eh, saistošas tādas regula, tās reglaments, bet katrā ziņā tā mēs varam vismaz uzrādīt, ka mēs lūgumrakstus uztveram ar vislielāko nopietnību. Un kā Biolas kundze norādīja, mēs kontaktēsimies arī ar Spānijas atbildīgām iestādēm. Vērsīsim viņ, arī viņu uzmanību šo jautājumu, pārsūtīsim viņiem mūsu vēstuļu kopijas un tā tālāk. Un tagad gan Marijas kungs vārds jums, ko jūs vēlējāties sacīt? Priekšsēdētājs kundze, vispirms es piekrītu jūsu nostājai, ka ir jānosūta vēstules Eiropas centrālajai bankai. Tomēr tā kā no Galtieri kunga atbildes izriet tas, ka pat labāk mēs esam diskusiju posmā Es uzskatu, ka šeit ir jāierodas Eiropas komisija, lai atkal notiktu sarunas par šo tēmu, lai būtu klāt arī lūgumraksta iesniedzēji, lai Eiropas komisija saprastu, ka arī tā tiek kontrolēts. Tā tiek kontrolēta no pilsoņu puses. Tā nav tāda nekontrolējuma iestāde. Es tādu uzskatu, ka tāda, ja viņš šeit ierodas sabiedriskās diskusijās ar uh, pārraidi internetā, tad viņi būs spiesti uh, kaut kā pieņemt nostāju. Tad tas nedrīkst notikt ar slēgtām durvīm. Nē, šeit pilsoņu priekšā pilsoņi aicina komisiju, protams, pateicoties Eiropas parlamentam, būs klāt arī parlamenta deputātu un arī lūguma rakstiesniedzi. Jo jūs redzat, ka šeit tālāk ir minēta arī citi, kas nepiekrīt Eiropas centrālas bankas politikai. Tātad, lai viņi skaidri saka, kāda ir to nostāja, un lai viņi apsolās eh, pieņemt lēmumus eh, pilsoņu interesēs, nevis viņu draudziņu interesēs. Un tādā gadienā tad arī piekrīt jūsu lēmumam. Labi, tā arī darīsim. Un paldies sakām mūsu viesiem par šo garo ceļojumu, lai jums drošs nāceļš. Un uh, sakosim līdz notikuma attīstībai, cik nu spējam. Labi, ejam tālāk. Nākamais lūguma raksts 91 no 2016. gada arī par ECB caurskatāmību. Lūguma raksta autors gan nav klāt, bet ieradusies komisija. Un labprāt došu vārdu Līfaus Sebastianam, lūdzu. Thank you very much, Ms. Paldies, eh, priekšstādātāji. Mēs pateikties šai komitejai par iespēju komisijas vārdā paust mūsu viedokli par šo lūgumrakstu. Lūgumraksta autors aicina ECB publiski uh, atklāt finanšu darījumus, kas veiktās organizācijas un darbinieku labā. Jo sevišķi par finanšu darījumu apjomu, kas veikti ECB darbinieku labā pēdējos desmit gados, kad eh, tika arī izstrādāts šis eh, logumraksts. Tāpat arī eh, labumu guvēju skaitu un piemērot to likmi šiem, šiem darījumiem. Komisija jau ir sniegusi atbildi, uz šo lūgumu rakstu 12. gada februārī, kā arī 14. gada martā. Tas, ko komisija uzsver, bija sekojoši. Pirmkārt, 24. ECB eh, e statūtu pantā sacīs, ka ECB un valsts centrālās bankas var veikt finanšu darījumus to administratīviem nolūkiem vai to darbinieku labā. Lūk, tad šādi darījumi paredzēti līgumā. Un komisija uzsvēra, ka tā nevar sniegt informāciju, ko lūdz uh, lūguma rakstautors, tas joprojām ir tā, tā arī uh, ir spēkā. Un aicināja uh, lūguma rakstautors sazināties ar ECB. Tas ECB iekšējies, iekšējā lieta. Un šo argumentu komisija pauda to laiku, un tas ir spēkā joprojām. Mēs vēlamies atgādāt jums, ka Eiropas tiesības sargs 12. gada aprīlī ir sniedzis atbildi, ka komisija sniegus pareizi atbildi uz lūguma rakstu iesniedzēju vēstuli Un viņš eh, ieteica nosūtīt konkrētāku informācijas pieprasījumu, gadījumā, ja viņš vēlas vēl šo jautājumu nodarboties. Paldies! Not... Tā kā lūguma raksta iesnācējs, iesniedzējs nav klāt, tad jums vārds Marijas kungs. Jā, priekšsēdētājs kundze, tas temats, kas šeit gadās, eh, par ko jārunā saskaņā ar šo lūguma rakstu. Jautājums ir par to, kāda ir situācija ar pieņemšanu darbu no, darbā no ekt puses. Jo ekt pretstatā, ECB pretstatā e, prātsībām citās iestādēs e, neuzņem pastāvīgi, nepieņem darbā ar konkursu palīdzību un e, pēc vispārējie ieskat, kaut arī mums nav zināmas, uzticamas informācijas iespējas tad e, tur strādā cilvēks trim četriem gadiem ar tādu pas, nepastāvīgu līgumu un nav pilnīgi nekāds pārskatāmības. Un es domāju, ka nepieciešama papildu informācija mums ir jāzina, ar kādiem noteikumiem, ar kādiem kritērijiem tiek, uh, uz, tiek pieņem darbā ECB personāls. Viņi pieņem uh, ļoti svarīgus lēmumus Eiropai. Paskaidrošu tagad viss spēcīgākais, diemžēl. Uh, iz, e, spēcīgākā iestāde visā Eiropas Savienībā ir ECB, un eh, tās pieņemtie lēmumi ietekmē pilsoņus, bezdarba līmeni, nabadzības līmeni. Nevar taču bez kaut kādiem noteikumiem uh, uzņemt, pieņemt darbā cilvēkus bez kaut kādas pārskatīšanas, uh, pārskatāmības, un tad mēs pāriem pie otrās. Otrā tēma, kas notiek ar virpuļu durvju prasību. Tad tie, kas ir personāls, kādi, kādas tiek izvirzītas prasības pret viņiem, ka pēc tam, kad viņi pabeiguši darbu ECB, nekļūst par darbiniekiem pers privātajās bankās, kuras ECB it kā uzrauga. Lūguma rakstiesniedzējiem nebija iespēja šeit ierasties, tā tad jā, jā, jāapspriežas mums ar citām komitejām Eiropas parlamentā. Uh, jo šis ir būtisks temats, jo ir daudz sūdzības arī parādījušās laikrakstos, jo te ir runa par uh, eh, ECB uh, eh, pieņemšanas darbā noteikumiem, par uh, interešu iespējamām, iespējamiem konfliktiem un vispār, kā viss tā sistēma Eiropas Savienībā darbojas. Tā tas svarīgs temats, uh, tas ir jāskat. Paldies. More the operations on transactions. Okay. Nu jā, tā tad darījuma transakcijas un tā. Nu, kā tad rīkosimies? Paturēsim arī šo lūgumu rakstu atvērtu un vērsīsimies pēc CB, lai tā precizētu savas atbildes. Tās mums pat vēl nav pietiekamas un jā, tās paliek mūsu darbas, darba kārtībā. Vai banka ir veikusi kāds darījums savu darbinieku vārdā? Ja jā, tad aicināsim banku pēc šī lūguma sniegt nepieciešamo informāciju atbilstoši uh, tiesību aktiem, kas nosaka piekļuvu dokumentiem. Un uh, ekon Komiteja to arī paredzējusi, par to notiks nu, balsojums pēc pāris dienām. Lūk, pēc tam, kad saņemsim atbildi, nu, tad raudzīsimies, ko darīsim tālāk. Bet nu, šobrīd tas ir viss, ko varam darīt. Un nu, es domāju, par to arī varam vienoties. Paldies! Pāriem pie nākamā jautājuma. Atkal tad ECB zemu procentu politika 683. Lūgumraksta autors nav klāt, komisija toties ir. Nu, lūdzu, precizējiet, cik nu varat šo jautājumu. Jautājums arī ir sarežģīts, bet nu, lūdzu, jūs informāciju gaidām. Jā, paldies. Paldies, ka iepazīstināja mūs ar šo jautājumu. Lūguma raksta autors sūdzās par ECB zemju likumu politiku, uzsverot, ka viņuprāt šo instrumentu izmanto ļaunprātīgi un tas nāk par labu, nenāk par labu patērētājiem. Viņš uzskata, ka šī vide izraisa uh, uzticības trūkumu materiālajiem uh, aktīviem, monetārai politikai, un viņš ierosina šo politiku mainīt, lai atgūtu, tā, tā teikt, uh, izaugsmes tādu uzrāvienu tirgu. Un ekonomika komiteja, tāda parlamenta ekonomika komiteja, ir sniegusi atbildi šai komitejai šī gada aprīlī. Un mēs piekrītam ekonomika komitejas sniegtajai atbildē. Vēlamies tikai izcelt vairākus uh, tādus aspektus. Nu, šis lūguma raksts uh, saistās ar Eirozonas monetāro politiku. Un jāsaka, monetārās politikas um, izstrāde ir ECB ekskluzīva kompetence. Eiropas uh, komisija pilnībā uh, atzīst ECB politikas neatkarīgumu. Nu, tas ir rakstīts arī 103. Les līguma, tātad līguma pantā, Lisabonas līguma pantā, un mēs pilnībā atbalstām ECB neatkarīgumu šajā jomā. Un um, vienlaikus vēlamies arī uzsvērt, ka ECB ir sazinājusies ar parlamentu, mēs zinām, ka par šo zemo procentu likmi jautājumu ir bijušas diskusijas, ekonu komiteja arī. Ar uh, Dragī kungu notika dialogs par monetāro politiku, un tāpat arī Eiropā parlamentam bija paša iniciatīvas eh, ziņojums par ECB iegādu ziņojumu. Nu, tāpat arī notikuši eh, arī vēl citi kontakti, ciem deputāti ir sazinājušies ECB personīgi. Nu, komisija vienmēr eh, atkārtot, ka šeit runa par ECB ekskluzīvu kompetenci, kas saistās ar monetāro politiku, un esam lūguma raksta autoru ar šiem jautājumiem tālāk vērsties pēc ECB, ja tas ir nepieciešams. Paldies, un patiesībā esam saņēmuši arī ECB, centrālās bankas atbildi. Vakar, 10. oktobrī, saņēmām atbildi. Tā ir man priekšā, nešaubos, ka šī vēsture ir jūsu rīcībā. Un ļoti tāda um, gara, detalizēta vēstule. Un ECB norāda vairākus elementus šeit, kas, uh, nu, kas ir jūsu rīcībā arī. Atbild par caurskatāmību. Viņi atbild arī uz deputātu rakstiskiem jautājumiem priekšstādātāja vietnieks eh, ik gadu brauc šeit uz parlamentu, stāv priekšā ikgadējo ziņojumu. Viņi ir ieviesuši vairākus pasākumus 14. gada jūnijā, kas ir eh, uzlabojuši finanšu stāvokļu, stāvokļu atvieglojumu un tā tālāk un tā joprojām. Nu, viņi rūp šādu raksturu jautājumu. Es domāju, ka pēc tam, kad jūs iepazīsties ar šo vēstuli, Es pati tam tā, tā fiksīju kā cauri. Es uh, eh, uzklausīju uz Marijas kungs pirms tam, vai jūs eh, sasnājušies būs tas pats? Eh, es vēlos jums uzdot jautājumu, vai mēs eh, vienlaikus diskusējam, diskutējam arī par 670 seši lūgumraksti, jo Eiropas centrālās bankas atbildē pieminēta abi lūgumraksti. Ja šo lūgumrakstu mēs apsardīsim pēc tam, tad, mēs, tad es arī runāšu pēc tam. Aicināšu komisiju arī. Uh, īsti pie, pievērsties 676 un 429 abiem lūgumrakstiem, kurus mēs apsvarējam skatīt kopā. Un nu, tādu racionālu apsvērumu dēļ. Un tad Marijas kungam būs iespējas to redzēt, citi kolēģi jau vispār arī šo tā patstājuši. Lūk, varbūt tā arī darīsim, lai šis eh, vakars mums visiem būtu maķinīt eh, patīkamāks. Eh, paldies priekšsādētājiem! Lūguma raksts 0676 ir visai līdzīgs iepriekšējiem. Tajā ziņā, ka šeit arī lūgumraksta autors uh, sūdzās par nedemokrātisku monetāru politiku, jo sevišķi zemēm uh, procentu likmēm, kas uh, nesniedz pietiekumu atdevi mm, um, noguldītājiem. Bet vēl viena lieta - 500 eiro tātad banknošu izņemšana no apgrozības. Arī par to viņš sūdzās. Un tāpēc Viņš ierosina, ka vajadzētu pieņemt tiesību aktus, kas, eh, kas vērstos pret destruktīvo ECB monetāro politiku. Un visbeidzot, viņš arī sūdzās, ka Vācija ir kaut kā piespiest pievienoties Eiropas Savienībai un eh, monetārai savienībai un par, parakstīt dažādas līgumus. Un, eh, nu, pēc būtības to jau pieminēja arī kolēģis. Un šeit atkal ir runa par ECB ekskluzīvo kompetenci un arī banknošu emitēšana atbilstoši līgumam arī ir ECB eh, e ekskluzīva kompetence. Par tiesību aktiem, kas um, varētu kaut kā ierobežot monetāro politiku, nu, tas uh, neatbilst uh, līguma normām. Mums pēc tas, ka Vācija varētu būt piespiest uh, pievienoties uh, Eiropas Savienībai parakstīt attiecīgos līgumus, nu, mēs esam uh, Eiropa komisija tātad līgumu sargātāji. Uh, Bet nu, šeit nu, mēs nevaram iejaukties, vai kāds ir vai nav ticis piespiest kaut ko parakstīt, tad mums kaut grūti ko spriest. Nu jā. Protams, nu, par to mums vēl spriest gari un plaši, bet Marijas kungs, ko jūs vēlaties sacīt šai sakarā? Tad abas 683 un 676, un pēc tam varbūt arī no nu, 429. Eh, Priekšsēdētājs kundze. Šie lūguma raksti piemin to pašu Eiropas centrālās bankas eh, monetāro politiku. Es personīgi nepiekrītu šim skatījumam. Tas ir eh, tas eh, lūgumraksts tiesniedzē viedoklis, viņiem ir pats savs viedoklis, un viņi no tā viedokļa arī visu to redz. Un tomēr tas, kam ir nozīme, ir tas, ka mums ir jāskatās uh, uz monetārās politikas izmantošanu. Protams, arī citi aspekti. Uh, Uh, kur uh, Grieķijas pilsoņi vai Eiropas dienvidaļas uh, iedzīvotāji arī var nepiekrist ECB politikai. Tad mums jāredz pirmkārt, protams, monetārās politikas īstenošana ir Eirosistēmas uh, kompetence, nevis Eiropas centrālās bankas kompetence pilnīgi ekskluzīva bet Eiropas centrālā banka arī piedar šai sistēmai. Ir nepareizi, ir nepareizi priekšstats, ka e, monetārā politika ir Dragī kunga monopols. Nē, tas ir Eiropas centrālo banku monopols. Tā ir e, decentralizēta sistēma, nevis centralizēta sistēma, un tam ir liela nozīme. Otkārt, Eiropas monetārā savienība nav tāda pabeigta uh, perfekta ekonomikas zona. Un ir tādas ekonomikas, kas labi attīstās, uh, Francija, Vācija, Itālija un citas, kas ir palikušas iepakaļ. Bet es uh, atsaucos uz uh, uh, diskusiju ar Dragi, kas bija pirms trim, četriem mēnešiem, bet tur mums nebija laika to uh, izvērst šo tematu. Kā var jaunu uh, Uh, uzvalku pielāgot uh, visādām dalībvalstīm, kam ir atšķirīga attīstības uh, fāze. Viena tā ir Vācija, pavisam cita. Tā ir tāda problemātiska fāze, kur ir problēmas ar nabadzību, ar bezdarbu, kā Itālijā un, un Grieķija. Un es nācu klājā ar priekšlikumu, un tam ir jāga arī šeit, jo tad mēs varam arī mainīt līgumus un Eirozonu Jā, protams, Eiropas centrālā banka un centrālā sistēma var iztenot mon vienotu monetāro politika, kur ir tādi instrumenti, tad, kad Eiropas ekonomika attīstās. Taču, lai būtu paredzēts, paredzēta iespēja tādās valstīs, kurās netiek izpildīta šī ekonomiskā politika, kas saskars ar politikām, kas tikai tagad, nu pat ir pārvēršas memorandu, lai tās varētu uh, lai tur to valstu centrālajām bankām tiktu atļauts īstenot savu nacionālo monetāro politiku, atainot to, kāda ir viņu dāļa Eiropas centrālajās ba centrālās bankas budžetā. Šodien ir 3,5 miljardi eiro. Pieminēšu piemēru. E, Grieķijā ir tikai 2% dividendžu līdzdalība Eiro, eh, Grieķijas centrālajai bankai tad vajadzētu paredzēt iespēju neatkarīgi eh, veikt savu politiku šajā apjomā, 2% apjomā, tātad 70 miljārdu eiro apjomā. <clears throat> Eiropas centrālā banka pamatoti ņem vērā to savu, kas ir attīstīties ekonomikas valstīs, taču jāparādz atšķirīga monetārā politika tām valstī, kas nu pat ir tikušas ārā no memoranda sistēmas, lai tam būtu iespēja attīstīt um, problēmu jautājums tāds kā bezdarbs, nabadzība. Tā tad ir nozīme šim lūgumrakstam, jo tas uzdod būtisku jautājumu, vai Eirozona var uh, virzieties priekš ar tiem priekšnoteikumiem, kāda mums ir zināma. Tas ir Eirozona, kur ieguvējs ir spēcīgās ekonomikas tādas kā Vācija, kaut arī Vācijas to piemien nu, un tam nepiekrīt. Varbūt būtu jāmaina šī struktūra, varbūt varētu būt tāda Eirozona, kas Uh, nodrošina 8-9% pārpalikuma, kā tas ir Vācijā, kaut arī tas nemaz uh, nenonāk tautas kabatā saskaņā ar pēdējiem vēlēšanu rezultātiem Vācijā. Tātad priekšsēdētājs kundze ir nozīme šim lūgumrakstam nevis attiecībā uz šo politiku, bet gan attiecībā uz to monetārās politikas struktūru, kādai būtu jābūt Eiropas centrālajai bankai, Eiropas uh, Savienībai Es domāju, ka tas bija pēdējā Strasbūras sesijā, kad Eiropas parlaments balsoja par pārskatāmību. Gīgold kungs savā ziņojumā uzdeva jautājums par to, kā panākt lielāku caurskatāmību Eiropas centrālās bankas darbībā. Es domāju, ka šie lūgumraksti ir jāpatura atvērti un jānosūta kā dialoga pamats, jo ir bažas par to, uh, kā jāorganizē monetārā politika nākotnē. Un kā būtu veicamas izmaiņas vienā vai otrā virzienā? Tātad tas ir tāds uh, aspekts, kas ir uh, par vispārējām problēmām atainošajās šajos lūgumrakstos. Un tad katrs var izstādāt savu priekšlikumu, kā Eirozona varētu virzīties tālāk. Paldies. Nu, es domāju, ka tas, ko mēs tikko izlēmām sastībā 91. un 161. lūgumu rakstu, ka tiks veikt um, noteikti pasākumi, tiks izsūtīts vēstules, ka to arī varētu pietikt. Manuprāt, šo lūgumu rakstu varētu arī slēgt. Jo um, jautājums par caurskatāmību, tas jau tika skatīts iepriekšējos lūgumu rakstos, iepriekšējā lūgumu sakarā. Un um, es domāju, ka šo un nākamās divas, divas lūgumu rakstus varētu slēgt, pamatot iemeslu dēļ. 676 to nevajadzētu slēgt, saka um, Marijas kungs. Es, es runāju par uh, 676 uh, lūgumrakstu. Šis lūgumraksts var palikt atvērts, un tad cits lūgumraksts, kur ir runa par, uh, par procentiem, to varbūt varētu arī slēgt. Nu labi, tad tā arī rīkosimies. Tātad 683, manuprāt, šo lūgumrakstu mēs varam slēgt. Tāpat arī 4, 2, 9. Un tādā 6, 7, 6, 1, 6, 1 un 91. Tos mēs kopā tātad apvienojam un uh, nosūtīsim attiecīgu vēstuli centrālajai bankai. Es atvainojos priekšstādātāju. 429, šis līgumraksts pēdējais tams, jāpatur atvērts, tāpēc, ka tas attiec uz pamatiesību aizsardzību. Tas ir pavisam cits temats, par to mēs nerunājām. Es domāju, šim lūgumrakstam ir jāpaliek atvērtam, jo tas attiec gan uz patērētāju tiesībām, gan uz pilsoņu tiesībām, un līdz ar to manā skatījumā šis jautājums ir daudz svarīgāks pat laban. Es uzskatu, ka arī šis lūgumraksts ir jāpatur uh, vaļā, bet mēs vēl neapspriedām šo lūgumrakstu, nedzirdēju komisijas uh, ieskatu par 0429. Tieši tā saka priekšstādātāja grieķiski. Mēs uz, uzklausīsim tad komisiju. Jūs varat īsti pakomentēt arī 429 šo lūgumu rakstu, lai mēs varētu gūt ieskatu jūs viedokļos par šo jautājumu. Atvainojos, ka te palaidu to garām drusciņu tādu, nu, tādu pablīvumus tā darba kārtību te. Paldies. Īsti rezumēšu lūgumu rakstu autors aicina parlamentu izstrādāt savu nostāju par iespējām netiešiem pārkāpumiem Eiropas Savienības eh, bantiestību hārtā, kur ir to ECB. Viņi uzskata, ka ECB jāmaina savas minimālās rezervu prasības kredīta institūcijām. Un šo izmaiņu tātad mērķis būtu nodrošināt pamatiestību ievērošanu aktīvu izdevējiem. Komisija uzskata, ka tas ir jautājums, kur un par monetāras politikas īstenošanu. Marijas kungs sacīja, ka tas ir nacionālo tātad, uh, banku kompetence arī, nu, savā ziņā tāds ir. Bet kādā ziņā te ir runa par monetāras politikas īstenošanu Eirozonā. Varam atkārtot to, ko sacījām iepriekš. ECB ir neatkarīga institūcija, tā veids patstāvīgu monetāro politiku un komisiju to pilnībā respektē. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis jautājums būtu jāparadusē Eiropas centrālajai bankai. Paldies! Nu, arī Es tieši tādēļ uzskatīju, ka tas būtu pamatots iemesls šo lūgumu rakstu slēgt. Bet, Marijas kungs, nu ko tad jūs varat tur domāt? Pavisam īsi. Izteikšos pavisam īsi. Es domāju, ka pēdējais lūgumu raksts tā kā tas izskan lūguma rakstu uh, versijā, ir saistīts arī ar pēdējām izmaiņām, ko Dragie kungs grib ieviest pret bankām. Tas attiec uz neapmaksātajiem uh, kredītiem. Tātad bankām ir tagad pienākums ierakstīt eh, savā bilancē, kā jau es teicu, eh, naudu neapmaksāto kredītu garantēšanai. Tas izriet arī no tā, tā Janikunga vēstos, līdz ar to es uzskatu vienīgais lūguma raksts, kas jāslēdz ir 683. Pārējie lūguma raksti ir jāpatura atvērti, un tad ievērosim arī to ko jūs ierosinājāt, nosūtīsim veselu tālāk, un cilvēktiesību pārkāpums no Eiropas centrālās bankas puses ir pašas uh, Eiropas uh, parlamentu un arī pilsoņu problemātisma centrs, tad var sakot, tas nodarbina ļoti viņu prātus. Tātad 683 lēksim, kā jūs ierosināt? <laughs> We close. Labi, tātad 683. slēgsim, bet eh, pārējās paturēsim atvērtas. Par pārējos lūgumu rakstus. Um, gaidīsim arī balsojumu plenārsēdē, kas notiks pēc pāris dienām burtiski. Nu, tad raudzīsimies, ko tad ar to visu iesāk. Bet garāsajā darba mums ir pilnas rokas. Eh, mums ir jāvēršās pie centrālās bankas ar mm, dažādu jautājumu, kā es jau te priekšnorādīju. Nu, tā tad arī rīkosimies, un tagad tad uh, liksim punktu Eiropas centrālās uh, bankas jautājums vēršanai, starp citu, bankas, da, banku darba laiks jau beidzies. Nu, ja banku aizklapēs ciet, nu tad uh, eh, Eiropa būs uh, sprokās. Labi, pārēsim pie 20. darba kārtības punkta. Paldies komisijas pārstāvjiem. Jūs uh, tiešām. Uh, darāt visu, ko spējāt, lai precizētu šos sarežģītos jautājumus, un nu, mēs vēl tiksimies, protams, par to nav nemazāko šaubu. Labi, bet tagad atzinums uh, par nu, uh, mm, pamattiesību stāvokli 16. gadā. Rebeka Skungs ir uh, atzinuma autors jums vārds. Paldies priekšstādātāji, kolēģi. Kā jūs zināt, atzinums par stāvokli ar pamatiesībām Eiropas Savienībā ir um, mūsu rīcībā ir gada. Lība komiteja vadošā komiteja No pagātnes pieredzes mēs zinām, ka šis ziņojums būs visai bagātīgs un, un, uh, un um, saturīgs, un es kā reference uzskatu, ka pētī komiteja arī varētu sniegt savu pievienoto vērtību šim ziņojumam, iestrādājot tajā svarīgākos jautājumus, kas saistās ar pamatiesībām, kas visbiežāk uh, izskan um, pilsoņu logumrakstos 17. gadā. Nu, tad pieskāršos jautājumiem, kas tad visbiežāk tur figurē. No 1749 lūgumrakstiem, ko saņēmām 16. gadā, 264 saistījās ar pamatiesībām. Aptuveni 16% līdz ar to. Minētie jautājumi bija diezgan daudzveidīgi. Brīva um, aprite, um, pārvietošanās no attiecīgās tiesības, uh, vārda brīvība, vidas aizsardzība, vid, uh, dzimuma vienlīdzība, bet par cik atzinumiem ir noteikts ierobežojums eh, vārdu skaits ziņā, tad visu to savā atzinumā es iekļaut nevarēju, man bija jāizvēlās. Un eh, domāju, ka būtu vietā iekļaut eh, šādus aspektus. Pirmkārt, ņemot vērā Brexitu, Lielbritānijas izstāšanos, tiek saņemts daudz petīciju no tiem Eiropas Savienības pilsēm, kas mitinās Lielbritānijā un kas ir nobežījušies par to, ka viņi varētu zaudēt uh, pilsonību, Eiropas Savienības pilsonību, un līdz ar to tas varētu negatīvi ietekmēt viņu brīvas pārdošanās tiesības. Un mēs tiešām zinām, ka tas, šis ir viens no prioritāriem jautājumiem arī sarunu komandai. Tāpat arī bija masams lūgumu rakstu attiecībā uz um, apstākļiem ieslodzījuma vietās notieksim pret uh, ieslodzītajiem. Pat ja šis jautājums laiba valstu kompetencē, es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu arī to ņemt vērā un vajadzētu vērsties pie laiba valstīm ar aicinājumu uzlabot uh, apstākļus ieslodzījuma vietās un nodrošināt pamatiesību ievērošanu. Tā bērnu tiesību ievērošana vēl viens tāds, tāds um, aktuāls temats. Es uzskatu, ka bērniem noteikti jābūt tiesībām uz adekvātu aizsardzību, uz uh, aprūpi. Nu, tā būtu uh, mūsu prioritātei, lai nodrošinātu bērnu labklājību. Un dalību valstīm uh, jārīkojas uh, bērnu interesēs. Uh, un tām jāizmanto visi to rīcībā esošie instrumenti, lai uh, attiecīgi uh, uzlabot šīs politikas jomas. Tāpat bija nemazums eh, lūguma rakstu attiecībā uz sociālo nodrošinājumu, piemēram, sociālo pabalstu pārnesēm, piekļuve veselības aprūpē. 16. gadā pēdējā komitejā nu, tika organizēts eh, seminārs par piekļuvi veselības aprūpē un zālēm. Ir ļoti žēl, ka tiešām daudziem pilsoņiem joprojām nav piekļuvis veselības aprūpē vai zālēm, un lai valstīm ir jāuzņemās iniciatīva sadarboties un tātad attiecībā uz cenām, kompensāciju un informācijas apmaiņu. Vēl savā atzinumā arī piemin to, ka ir nepieciešams uzlabot vidas aizsardzības aspektus, ir nepieciešams integrētas politikas, kas balstās uz ilgspējīgu attīstību, ņemot vērā to, ka ir virknē lūguma rakstu, kas sasās tieši ar vidas aizsardzības jomu, aptuveni 17% no kopējā līguma, lūguma rakstu, klāsta, kas saistās ar, ar, ar pamatiesībām. Daļbalstīm jābūt aktīvākām, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību, kā arī vārda brīvību, izteiksmes brīvību, kas ir būtiski, lai nodrošinātu demokrātiju un tiesiskumu. Šās tiesības nekādā gadījumā netiks, ne, nedrīkst tikt ierobežotas. Visbeidzot, patērētāja aizsardzība ir uh, vēl viena tiesība joma, kas uh, figurē pamatiesību hartā. 16. Nu, gadā saimē vairākus lūgumu rakstus, iesevišķi par eh, banku aizdevumiem. Nu, tas arī ir aktuāls jautājums. Kolēģi, jūs eh, ceru, ka atbalstīsiet mani atzinumu un ka tas eh, turpinās uzlabot mūsu pilsoņu dzīvi un dzīves apstākļus. Ja jums grozījumi, tad iesūtiet. Termiņš ir 16. oktobris 3 pēcpusdienām. Un gaidu jūsu komentārus un, un grozījumus. Paldies, liels paldies referendam! Nu, žēl, ka diezko daudz kolēģi eh, šobrīd nav sanākuši. Nu, viens kolēģis gan ir, eh, vai jūs vēlatos izteikties? Nē? Nu, tā tad eh, nu, tikai es atlieku. Nu, es no savas puses, protams, sākumā mm, došu vārdu komisijas pārstāvēju Stokvēlas kundzei. Ko jūs varat sacīt šajā ziņas sakarā? Lūdzu. Mēs paldies, priekšstādātāji. Paldies Rebekas kungām par atzinumu projektu. Visi viņa pieminētie aspekti ir uh, aktuāli. To ir nemazums, bet, nu, diemžēl tas jāspoguļo um, reāla situācija. Runājot par pamatiesību īstenošanu un sekmēšanu, sekmēšanu Eiropas Savienībā vēl tās ceļš ejams. Komisāra klājā, uh, tātad uh, Lība komitejā prezentēja savu ziņojumu par stāvokli, un arī um, referents Engels bija klāt. Svarīgākais, kas tad uh, izskanēja rīt cēlienam? no komisijas puses par šo, par šo ziņojumu. Pirmkārt, mūsu savienība balstās uz vērtībām, un hārtā ir daļbalstu juridiskas saistības. Tas nav kaut kāds vēlmju saraksts, bet uh, eh, juridiski saistošs gan institūcijām, gan dalībvalstīm, iztenojot uh, eh, savienības tiesību aktus. Otrkārt, ko mēs uzsvērām, ir ārkārtīgi svarīgs neatkarīgs, uh, neatkarīga uzraudzība. Un šeit jau sevišķi daļbalstu tiesu lomu un Eiropas Savienības tiesu lomu uzsveram. Cilvēktiesību aizstāvi, dažādu organizāciju, dalībvalstu cilvēktiesību organizāciju lomu mēs uzsveram. Un tāpat, protams, ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas šeit spēlē svarīgu lomu. Vispēcot, mēs uzsveram, ka pamatiesības eh, galu galā, un es domāju, ka ziņojums to arī atspoguļo, Tur atspoguļots zināms progress, kas ir uh, veikts uh, nu, saistībā ar sociālām tiesībām, ar procesuālajām tiesībām, kur pieņem vairāk tiesību aktu, bet arī mēs koncentrējamies konkrētiem jautājumiem, pie kuriem, uh, nu, jāturpina piestrādāt. Dzimuma līdztiesība, piemēram, Romas stāvoklis, bērnu nabadzība, migrācija. Noslēgumā noteikti visi apzināties, bet atgādināšu divus svarīgus pasākumus, kas jums, jums varētu būt interesanti, ņemot vērā jūs pieminētos jautājumus kas sagaļo atzinumā proti 6. 7. 8. novembrī bērnu tiesību fórums eh, notiks. Tas koncentrēsies uz eh, um, brīvs laupīšanu bērniem un alternatīvām. Un kolekvijas par pamatiesībām, ko ik gadu šīko komisija, šo trešais kolekvijas, kas notiks 20. un 21. novembrī. Un nu, šoreiz koncentrēsimies uz sieviešu tiesībām. Paldies! Paldies eh, par šo informāciju. Nu, vēl uzdot vārdu mūsu referentam, vēlties ko, ko piebilst. Jā, paldies, pirmkārt vēlos pateikties eh, kolēģiem no komisijas par šo visu informāciju. Vienlaiks vēlos arī jūs pārliecināt, ka pamata tiesības, mm, tās ir domāts visiem, mums par tām ir jācīnās. Pat jau reizēm mūsu politiskā viedokļa atšķiras. Eh, Un tad eh, tomēr eh, šeit nav runa par politiskiem viedokļiem, bet, eh, bet par tādām pamatvērtībām, kas kopējas mums visiem, kas šeit strādājam. Un var jūs pārliecināt, ka nu, esmu atvērts, esmu gatavs apspriest, ja kāds nianses detaļas šeit, lai uzlabotu šī atzinuma kvalitāti. Paldies! Lielas paldies jums! Nu, atkal vien atkārtošu, ka termiņš uh, ir pulksten 3, 16. Eh, oktobra pēcpusdienām. Kas ir nākamā pirmdien? Pirmdien, jā. Nu, un ar to pašu tad esam izskatījuši šīs dienas darba kārtību. Lai jums visiem eh, visnotaļ labs vakars. Paldies, ka apmeklējāt sanāksmi. Vislabāk!